Uh, good afternoon, everybody. Uh, very warm welcome. Labdien visiem, esiet sveicināti mūsu parlamentā šajā komitejā. Es atvainojos, ka uh, uh šīs telpas izvietojuma dēļ ne visus labi var saskatīt. Un pēc brīža pievērsīsimies pirmajam darba kārtības punktam proti uzklausīšana par komisijas priekšlikumu vienotie Eiropas tirzniecības noteikumi labā pareizā izvēle patērētājiem ar jautājumu zīmi. Jautājumu zīmi tāpēc, ka par to mēs vēl šo pēcpusdienu diskutēsim. Iesākumā mēs gribētu izteikt dažus komentārus par komitejas darbu tuvākos dienas. Pirmkārt, vēlos jums paziņot, ka e, šī sanāksme, jo īpaši uzklausīšana, tiek pārraidītas internetā. Es ceru, ka mums ir diezgan plašs sekotāju pulks internetā. Tātad esiet sveicināti, mūsu dārgie klausītāji. Un otrkārt, gribu paziņot, ka šajā komitejā mēs e, ļoti nopietni strādājam pie mūsu iesaistīto pušu uh, informēšanas, ir arī pieejams pēdējais mūsu informatīvā biļetena laidiens, un tur ir arī um, dažādas saites dokumentiem. Mēs varam arī jums nosūtīt elektronisko versiju. Ja vēlaties, jūs varat pierakstīties uz mūsu IMCO draugu biļetenu. Un eh, jūs varat eh, aiziet uz Eiroparlamenta tīmekļa vietni un pierakstīties mūsu eh, vietnē, mūsu komitejas vietnē uz elektronisko sūtījumu, ko jūs regulāri saņemsiet. Nu, katrā ziņā tur jau pāris tūkstoši cilvēki ir, precīzi nezinu cik, bet ar vienu viņu skaits pieaug. Un tad oficiāli man ir jāapstiprina sanāksmes darba kārtība. Tātad mēs strādājam līdz 17.30 ar uzklausīšanu vienota Eiropas tirdzniecības noteikuma. Pēc tam Bastos kundze stāstīs par saņemtajiem grozījumiem ziņojumam 20 būtiskākās problēmas saistībā ar vienotā tirgus darbību Eiropas iedzīvotu uzņēmumu skatījumā. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un pilsoņu tiesības vienotāja tirgu mūsu komiteja jau īpaši svarīgs temats. Tad rīt sanāksme oficiāli sāks pulksten desmitos, ir balsošanas laiks. Tad ir pirmās diskusijas par labāku pārvaldību vienotajā tirgū un trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvu Eiropas Savienības publiskā iepirkuma iekšējiem tirgumu. Tātad tagad esam gatavi sākt uzklausīšanu. Esmu priecīgs mūsu vidū sveikt uh, lieliskos ekspertus. Domāju, ka visi esat saņēmuši eh, mūsu diskusiju dalībnieku dzīves saprakstu, un tāds sīkāk par to vairs nestāstīšu, došu vārdu viņiem. Mēs esam devuši viņiem laiku, atgādināšu, jo tas neparādās varbūt darbkārtībā, desmit minūtes katrai uzrunai no katra eksperta. Un mums te ir slavenais imko pulkstenis, kas parādīsies uz jūsu ekrāniem, jo tur redzams, cik ilgi cilvēks eh, tur runā. Nu, katrā ziņā Precīzi laika ievērošana nodrošina izteiksmes iespējas, iespējas visiem. Tātad mēs vispirms runāsim par pašreizējo situāciju. Patērētāja tiesībās profesors no Lēvens universitātes Žils Tiks, viņš ir Eiropas ekonomikas tiesību centra direktors un arī direktors centram patērētāju tiesību jomā, pēc tam patērētāju aizsardzības elementiem. Esmu priecīgs sveikt Moniku Gojenu. Viņa mums ir labi pazīstama, ir bijusi piedalījusies arī mūsu sanāksmēs. Sveicu jūs arī biroja vārdā un gribu izmantot šo iespēju sveikt mūsu vidū daudzas patērētāju organizāciju pārstāvis. Es zinu, ka šādu pārstāvu šeit ir diezgan daudz. Uh, patērētāju organizāciju pārstāvi varētu vienkārši pacelt roku, parādīt, kur viņi ir. Jā, viņu skaits ir diezgan kupus. Lielas paldies, ka esat mūsu vidū. Esiet laipni lūgti. Esmu pārliecināts, ka vēlēsieties aprunāties ar deputātiem vēlāk. Tātad tā būs mūsu otrā sesija. Tātad pēc katras no sesijām būs jautājumu un atbilžu kārta. Pirmā sesija par pašreizējo situāciju patērētā tiesības, tad būs patērētā tiesība elementi jaunajā tiesība aktā, un tad būs trešā sesija par eh, patērētāju aizsardzību direktīvu, par tās salīdzinājumu ar pašreizējo piedāvājumu. Un esmu priecīgs mūsu vidū sveikt Kristoferu Vorneru un Rupertu Bellinghausenu. Taču vispirms aicināšu divus no maniem kolēģiem, kas strādā pie šī jautājuma, pastāstīt mums par to. Gebhard, Evelīna Gebharde, daudzi zina, bija spiesta doties uz slimnīcu, viņai ir jāveic operācija, mēs vēlam viņai veiksmi, iespējams, ka viņa sēkošai sanāksmē, katrā ziņā mēs domās esam ar viņu. Olgas Sehanova viņu aizstās Un Hans Pīters Maiers no Eiropas Tautas partijas ir līdzreferents kopā ar Gebhārdas kundzi. Neesmu izdomājis, kurš uzstāsies pirmais, taču tā kā Hans Pīters Maiers ir pirmais referents, tad uh, varbūt viņš varētu izteikties kā pirmais, kaut arī parasti gan priekšroku dod tiek dota dāmām, pēc tam izteiksies Evelīna Gepharde, un pēc tam uzstāsties Stoika kungs. Varbūt Mājera kungs lūdzu dod vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji. Godājumā runātājas kundze, godājumie runātāji, godājumie deputāti. Uh, Šodien mēs runāsim par eh, komisijas priekšlikumu attiecībā uz eh, vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem. Un, protams, mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt labāku pozīciju patērētājiem. Tieši tāpēc mēs arī domājam, ka varbūt mums vajadzēs taļēji novirzīties no šī sākotnējā priekšlikuma. Tas attiecas arī uz daudzām dalībvalstīm, arī uz to, ka dalībvalstis ir atšķirīgas, Tāpat arī ir jādomā par dažādām īdrešu grupām un arī par to, kā ir sadalījušies deputāti pa dažādām politiskajām grupām Eiropas parlamentā. Kā jau jūs zinat, ekonomiskā komiteja iet vienu soli uz priekšu, Tusenkungs jau ir iesniedzis atzinumu. Jā, šķiet, ka ļoti liels vairākums komitejā par to nobalsoja. Mums tagad vajadzētu uzraudzīt to, lai uh, Eh, finanšu pakāpojumi arī tiek iekļauti aptvērumā, mums ir jādomā arī par apdrošinātājiem, bet, protams, mūsu komitejā galvenais uzsvers ir jāliek uz patērētājiem, uz patērētāju aizsardzību. Vēlētos uzsvērt arī to, ka mums ir vajadzīgs līdzsvarots un visām politiskajām grupām akceptējums tiesību akts, tā lai mēs par to varētu nobalsot. Mēs nevarētu veidot šo tiesību aktu tikai no vienas puses. Tas nozīmē, ka iespējams to nevarēs piemērot, to nevaros, nevarēs pietiekami labi īstenot. Mums ir jāskatās, kā mēs varētu šo tiesību aktu uzlabot, iespējams, mēs varētu to arī vienkāršot, padalīt, padarīt saprotamāku. Tieši tāpēc es labprāt uzklausīšu šīs dienas runātājus un arī labprāt uh, Uzklausīšu visus kolēģus, kuriem būs kas sakāms. Ceru, ka mums izvērtīsies tiešām auglīgas diskusijas. Paldies! Much, Mayer, Mrs... Paldies, Maira kungam. Eh, tagad došu vārdu Senelovas kundzei. Man ir eh, jāatvainojas Štāmēra kungam no komisijas. Es piemirsu pieminēt eh, savos sākuma vārdos, ka Štāmēra kungs tieslietu ģenerāla direktorātā ir atbildīgs par šo dosie, un bieži vien ir nācis uz mūsu sanāksmēm. Cerams, ka būs iespēja dot arī jums vārdu. Tagad vārds Senelavas kundzei. Paldies, priekšādātāji! Harbor kungs, Hans Pīter Maier kungs, godāmie runātāji, viesi, godāmie deputāti. Kā jūs zināt, šodien izsakos sociāldemokrātu grupas koordinatoras Evelīnas Gebhārdas vārdā. Viņa diemžēl nevarēja piedalīties šajā sanāksmē un tāpēc aicināja mani izteikties viņas vārdā. Priekšlikums par vienotajiem Eiropas eh, tirdzniecības noteikumiem. Šeit parlamentam nāksies pieņemt tādu pamatīgu lēmumu. Deputātiem vajadzēs pieņemt lēmumu par to, vai mēs uh, turpinam iet pa veiksmīgo ceļu, kur tiek nodrošināta tikai minimāla harmonizācija patērētāju tiesībās, vai arī mēs sāksim iet pa citu taku, ieviešot eh, dažādus citus tiesību instrumentus, kas varētu radīt tiesisku neskaidrību un radīs patērētājiem nevisai veiksmīgu pozīciju. Ir jāatcerās, ka eh, šādas, šāda tirdzniecības noteikumi ir eh, jāpiemēro dažādos darījumos, arī starp uzņēmumiem un patērētājiem tieši. Protams, mums ir jānodrošina patērētājiem vislabākais. Ir jānodrošina, lai patērētāji varētu paļauties uz savas valsts augsto aizsardzības līmeni arī pārobežu darījumos. Parlamentā ir bāžas, ka tas varētu radīt precedentu un dot iespēju uh, komisijai arī līdzīgos gadījumos rīkoties šādā pašā veidā. Ir jāatcerās, ka attiecībā uz patērēto aizsardzību ir jāņem vērā dažādas politikas un ir eh, jāsaglabā tie sasniegumi, kas ir panākti Eiropā attiecībā uz eh, patērētāju aizsardzību. Parlamentam šis lēmums vēl ir jāpieņem, tāpēc es kopā ar savu līdzreferentu uzskatu, ka Eiropas patērētājiem nedrīkst samazināt tiesības, proti pēc jaunā regulējuma stāšanās spēkā tās nedrīkstētu būt sliktākas kā pašlaik. Ir jānodrošina vienota patērētāja aizsardzība visā Eiropā. Komisija uzskata, ka ik viens noteikums šajā jaunajā priekšlikumā rada tādu pašu vai vismaz augstāku vai pat augstāku aizsardzības līmeni salīdzinājumā ar pašreizējiem akī taču, diemžēl, mums iespējams nav pietiekam daudz informācijas par pašreizējo patērētāju situāciju Eiropā. Ir jāatcerās, ka e, liela daļa no akī ir harmonizēta tikai tādā nelielā apmērā, un ne visas dalībvalstis nodrošina augstu patērēto aizsardzību. Pašreizējais komisijas priekšlikums neuzlabotu visu situāciju. Patērētāji dažās dalībvalstīs īstenībā atrastos sliktākā situācijā. Esmu ļoti pateicīga par iespēju uzklausīt eh, tik izcilus runātājus, kas izteiksies par šo tēmatu. Noslēgumā es gribētu izteikt dažus komentārus par ietekmes izvērtējumu, kas ir pievienots komisijas priekšlikumam. Izpētot datus un metodoloģiju, man ir radušās bāžas par šī pētījuma kvalitāti. Īpaši jākritizē fakts, ka komisija nav ņēmusi vērā harmonizācijas ietekmi, kādu ir radījusi patērētājtiesību direkt, direktīva. Šeit ir domāts tikai par patērētāju un uzņēmumu attēlinātajiem pārdošanas darījumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā e, šo ietekmi, tāpēc, ka e, darījumiem pieaug izmaksas, ja šis darījums ir pārobežu darījums. Tāpat arī mani nepārliecināja datu atlas attiecībā uz patērētāju uzticēšanos. Uzskatu, ka komisijas atturīties secinājumi ir pārspīlēti. Galu galā mūsu mērķis ir pieņemt kvalitatīvu tiesību aktu. Īsnībā šeit ir runa tikai par diviem tematiem - par darījuma izmaksām un par patērētāju uzticēšanās līmeni. Es ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos ar referentiem juridisko lietu komitejā par to, kādi jautājumi būtu jāiesniedz Eiropas parlamenta tiesiskās ietekmes izvērtējuma nodaļai. Cerams, ka rezultāti būs zināmi jau decembra vidū un tiks ņemti vērā mana kritika. Es vēlētos pateikties par jūsu uzmanību un liels paldies, ka jūs interesē šis tik svarīgais jautājums. Liels paldies par jūsu ievadvārdiem! Paldies arī par to, ka mazliet pastāstījāt par procesu un par izvērtējumu. Parlaments ir apņēmības pilns nodrošināt, lai tiesību aktu ietekme tiktu īpaši rūpīgi pētīta. Mums pat ir īpaša nodeļa, kas strādā pie šiem jautājumiem. Senlova Senlovas kundze un Maira kungs ir uzdevuši vairākus jautājumus par ietekmes izvērtējumu. Kopā ar eh, juridisko lietu komiteju viņi strādā pie šī temata, kā jūs zinat. Juridisko lietu komiteja ir galvenā komiteja šajā, šajā jautājumā, bet, protams, mēs arī iesaistamies šajā darbā, tāpēc, ka mūsu eh, kompetencē ir patērētāja aizsardzība Eiropas Savienībā. Tagad pievērsīsimies mūsu runātājiem. Pirmais runātājs būs Stoika kungs. Viņš ir sagatavojis arī prezentāciju. Tie, kas skatās mūsu sēdi internetā, noteikti redzēs prezentācijas slaidus uz ekrāna ļoti labi. Iespējams, ka zālē sēdošajiem to nebūs tik viegli izdarīt. Dodu teikt jums vārdus apmēram desmit minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, godāmie deputāti. Man ir liels prieks būt pie jums. Šeit esmu pirmo reizi. Centīšos izteikties īsi. Man aicināja runāt par e, pašreizējo patērētāju līgumtiesību situāciju Eiropā un e, salīdzināt e, šīs tiesības ar vienotajiem Eiropas pārdošanas noteikumiem un priekšlikumu, kas ir izstrādāti šajā jautājumā. Šeit var novērot um, divus ceļus. Tātad harmonizācija, tie ir runa par, piemēram, transportu un telekomunikācijām, un otrais mums ir priekšlikums par tādu kā uh, izvēles instrumentu. Un šis priekšlikums ir pilnībā jauns. Būtu interesanti īsi paskatīties uz to, kas uh, notiek uh, šajos patērētāja tiesību aktos. Īsti nevar jums izskaidrot, kas notiek, bet šie eh, notikumi ir patiešām ievērības cienīgi. Tas viss sākās ar 95. gadu, kad eh, mēs eh, slēdzām, kad bija iespēja slēgt līgumus ārpus konkrētajām telpām, tāpat arī tika, tad parādījās iespēja pārdot ceļām pakotnes, Tad parādījās attālinātie līgumi. Šī līgumslēgšanas forma kļūst arvien nozīmīgāka. Tad vēl ir pārdošana patērētājiem. Iespējams, ka tas neliekas visai skaidri, bet īsnībā šeit tiek nodrošinātas garantijas uz veseliem diviem gadiem. Attiecībā uz transportu ir pieņemti vairāk, vairāk noteikumi par kavējumiem un tā tālāk. Elektroniskās komunikācijas arī patērētā aizsardzībai ļoti nozīmīgas, te ir jāatcerās 2009. gada pakotne, un pēc tam patērētā tiesību direktīvā ir vaināki jauni pasākumi. Daži groza pašreizējos noteikumus, citi savukārt ir jauni. Ir, piemēram, jauni noteikumi par maksu, par maksu, kas ir maksājuma, ja tiek izmantota konkrēta maksāšanas forma, konkrēts maksāšanas līdzeklis, vai arī šād, šāda maksa netiek piemērota attiecībā uz citiem maksāšanas līdzekļiem. Tāpat arī CRD direktīvā, tas neparādījās patērētāju tiesību direktīvā, tāpat ir jādomā par risku nodošanu, ir jāsalīdzina pašreizējie akī ar eh, priekšlikumiem, citiem tiesību aktiem. Uh, Vispirms ir jāpaskatās uz attiecībām starp uh, patērētāju akī, kas ir tāds kā um, default režīms, tiesības, kas tiek uh, piemērotas tādā gadījumā, ja puses nav izvēlējušās citu tiesību instrumentu. Un vienot Eiropas uh, tirdzniecības noteikumi savukārt tiek uzskatīts par tādu kā sekundāro tiesību režīmu katrā dalībvalstī. Jā, protams, mēs nevaram iejaukties dalībvalstu tiesību aktos, taču šis ir tāds kā otrs eh, tiesību komplekts. Tas attiecas tikai uz pārdošanas līgumiem, eh, tas attiecās arī uz eh, digitāliem, digitālu satura pārdošanu un arī uz pakāpojumu līgumiem, bet te ir tikai par tādiem pakāpojumiem, kas ir saistīti ar konkrētu preci, kas tiek pārdota. Uh, Šeit nav runa tikai par B2C, bet, bet arī par B2B, tātad pārdošana starp uzņēmumiem. Ja viena puse ir mazais vai vidējais uzņēmums, tātad šis, šie noteikumi neatieksies uz tādiem gadījumiem, kad abas puses ir uzņēmumi, kas nav MVU. Dalībvalstis var izvēlēties attiecināt šīs tiesības arī uz iekšējām situācijām. Uh, Ja ir runa par akī, tad šie noteikumi tiek piemēroti neskatoties uz to, vai ir šis pārobežu elements vai nē. Kā jau es minēju, vienot Eiropas pārdošanas noteikumi ir izvēles instruments, puses var izvēlēties, ka to piemērot vai nē. Dažkārt patērētāji šo aspektu kritizē. Noteikti, ka mēs šodien uh, vēl dzirdēsim šādus komentārus, bet, protams, vēl viss var mainīties attiecības ar vienotajiem eh, tirzniecības noteikumiem un akī, ir jāatcerās, ka pārdošanā no uzņēmēja patērētājiem nav iespējas neko atlasīt. Ir vai nu jāakceptē viss šis um, instruments, vai um, to vienkārši nevar izmantot. Nevar izvēlēties tikai atsevišķus tā elementus. Uh, Šeit parādās vairāki līguma aspekti, kas netiek ietverti aptvērumā, tad ir runa par juridisko personību, nelikumību, eh, ne, mm, valodu un arī citiem aspektiem. Ir jāatcerās, ka šeit ir vairāki elementi, kas sastāda visnotaļ eh, plašu patērētāju aizsardzību dažādos tirdzniecības līgumos, arī tādos līgumos, kur eh, viena no pusēm ir MBU. Šeit ir jāatcerās, ka aptvērums noteikti ir plašāks nekā kī. Ir jāatcerās arī, ka noteikumi par negodīgiem līgumu, eh, līgumu nosacījumiem ietver arī pakāpojumu līgumus. Patērētāja aizsardzībā šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Attiecībā uz pārobežu pārdošanu šie līguma nosacījumi vēl ar vien tiek piemēroti. Un tieši tirgus arī pierādīs to, vai šie eh, vienotie tirniecības noteikumi ir labi vai nē, proti, ja tirgus tos nelietos, tad atsimzot kaut kas nav kārtībā. Ir jādomā arī par to, kādi citi svarīgi e, līgumtiesība aspekti tiek ietvērti. Tad, tad šeit ir runa par līgumu slēgšanu, par um, e, defektiem, par um, e, maksājumiem, e, kavējumu gadījumos, par e, aizstāšanu, par noilgumu tā tālāk. Regulē tiek pievienot arī standartizēts informatīvs paziņojums. Uzskatām, ka nu, tā ir tāda kā garantija mm, arī tam, ka puses varēs izmantot eh, šos, šo instrumentu tikai tad, kad tās to skatīs par labu. Esmu strādājis pie šī jautājuma, esmu salīdzinājis šos noteikumus ar savu tiesību sistēmu Beļģijā un varu teikt, ka uh, Eh, šie noteikumi nodrošina vismaz 99% no patērētāja tiesība aizsardzības, kāda pastāv Beļģijā. Mani kolēģi saka, ka tāds tiešām varētu būt, tāpēc varu vēlreiz apgalvot, ka patērētāja aizsardzība nebūs zemāka nekā pašlaik akī. Esmu pieminējis šeit vairākus piemērus, bet, nu, parunāšu tuvāk tikai par dažiem. Pirmais - negodīga līkuma nosacījumi. Direktīvā ir iekļauts tā, tāds vispārējais pāns un indikatīvs saraksts nu, te ir jāatcerās, ka varētu tikt izmantota judikatīra, jeb tiesu spriedumi, kas varētu būt patērētājiem draudzīgi. Protams, ir paredzēta arī minimāla harmonizācija. Dažās valstīs patērētāja aizsardzība ir diezgan augstā līmenī. Piemēram, Bēļģijā var uh, eh, vēst sarunas par līgumu nosacījumiem, bet praksē īstenībā tas nenotiek. Tas drīzāk ir tikai tāds teorētiski augstāks aizsardzības līmenis. Uh, Nav arī um, eh, caurredzamības pienākums. Mums ir arī indiktīvs saraksts, kamēr uh, vienotajos tirdzniecības noteikumos ir iekļauts tā saucamais melnais saraksts. Un domājams, ka patērētājiem tas varētu būt izdevīgāk. Vēl kāds piemērs, ko es vēlējos pieminēt, ir atlīdzība pircējiem. Ja mēs paskatāmies uz patērētāju tirdzniecības direktīvu, tad šeit uh, parādās diezgan augstas atlīdzības neatbilstības gadījumos, taču šī atlīdzība ir ierobežota. Bieži vien um, šeit parādās iespēja arī kompensēt uh, ar citu preci, tad patērētām ir ilgi jāgaida un beigās līgums tiek anulēts. Ja mēs paskatāmies uz vienotajiem noteikumiem, tad 106. pāntā ir vesels atlīdzību saraksts. Šeit parādās dažādas kompensācijas. Te arī nav paredzēta nekāda hierarhija, līdz ar to patērētājs var brīvi izvēlēties, kādu atlīdzību viņš vēlas saņemt. Attiecībā uz atlīdzībām vēlētos teikt, ka vienotajos noteikumos ir daudz augstāks aizsardzības līmenis nekā patērētāja tiesība aktos. Protams, šiem abiem režīmiem ir gan labās, gan sliktās puses. Attiecībās patērētāju tiesību direktīvu, protams, tie ir tāds plašāks aptvērums, kur uzskatīt par priekšrocību. Mēs īsti arī nezinām, kā vienotie tirdzniecības noteikumi tiks piemēroti un vai izrādīsies, ka tie ir pietiekami labi. Tāpat arī uh, ir vairāki punkti, kas nav iekļauti vienotajos tirdzniecības noteikumos. Pēdējais slaids. Man diemžēl nebūs laika jums sīkāk pastāstīt par saviem secinājumiem, tāpēc jūs nevarēsiet uh, um, pietiekamai pārbaudīt manis teikto. Bet uh, Jā, vēlētos teikt, ka ne visas jomas ir harmonizētas patērētāju tiesību akī. Protams, šeit ir jāatcerās par pārdošanu, par patērētāju līgumu aizsardzību, jāatcerās arī par finanšu pakalpojumiem, par ceļošanu, par brīvdienu mājām. Uh, šeit neparādās nekādi citi pakāpojumi, bet attiecībā uz vienotajiem tirsniecības noteikumiem šī situācija ir tāda, tieši tāda pati. Arī šeit nav iekļauti citu veidu līgumi. Nu, iespējams, no tā nevarēs izvairīties, bet iespējams, varbūt pat tā ir priekšrocība. Atlīdzība sistēma. Patērētāju akī varbūt pat nav labākais uh, variants Iespējams, ka vienotie tirdzniecības noteikumi pat uzlabo šo situāciju. Ja mēs paskatāmies uz transportu, telekomunikācijām un tā tālāk, protams, tas ietekmē eh, līgumtiesības, bet, diemžēl, šeit neko patērētājs nevar ietekmēt. Šīs līgumtiesības ir vienkārši jāpiemēro. Šāda fragmentācija, protams, var novest pie neskaidrības. Eiropas kopiena tiesā ir arvien pieaugoša loma patērēto aizsardzībā. Šajā tiesā tiek izskatītas arvien vairāk lietas, kas ir saistītas ar patērētāju aizsardzību, piemēram, negodīgas prakses direktīva. Vēlētos arī teikt, ka vienotie Eiropas tirdzniecības noteikumi var nodrošināt patērētāju aizsardzību, un iespējams, ka šie noteikumi varētu kļūt par tādu kā nākamo soli patērētāju aizsardzības uzlabošanā Eiropā. Liels paldies par šo visaptverošo pārskatu, kā jau sacītāt. Sacījāt, esam vairāk kārt, vairāk kārt tikušies, jo jūs esat uh, iesaisties ļoti augsta līmeņa grupā. Tagad ir, protams, jautājums par to, kā vislabāk izmantot šo pieredzi. Mums ir vesela virkne jautājumu. Gribu vispirms redzēt, vai kāds no mūsu referentiem vai, kā, vai kādu, kas uh, uzstājas, kā līdz, kā līdz, kā līdz referents vēlas uzstāties. Vai kāds vēlas uzdot jautājumu profesoram Stikam pat laban vai vēlāk Švāba kungs, lūdzu? Priekšsēdē kungs. Ja referenti vēlas runās, tad viņi pateiks. Paldies, priekšsēdētāji. Referents jau norādīja, Um, runātājs jau norādīja, ka attiecībā uz Beļģijas tiesībām, salīdzinot ar Beļģijas tiesībām, viņš šeit nesaskata nekādu pasliktināšanos. Varbūt es varētu jautāt, vai viņš ir um, pieredzējis šeit kādu pasliktināšanos attiecībā uz citiem tiesību aktiem. Jā, ir jāatcerās, ka mm, Senlovas kundze minēja, ka šeit var parādīties dažādas problēmas. Uh, Man ir radies tāds iespējas, ka patērētāja aizsardzības līmenis šajos vienotajos uh, tirdzniecības noteikumos īstenībā ir daudz zemāks nekā tas, kāds pašlaik pastāv dalību valstīs. Es neesmu pārliecināts par to, kas vairākums eh, secinātu, ka eh, patērētā aizsardzības līmenis ir zemāks. To jūs sacījāt, jā, ja? labi. Man šķiet, es pilnīgi sapratu, ko jūs sacījāt, taču es nevisai sapratu vairums līdzdalībnieku kur vairums to, kuri izskata šo regulu, to, kuri izskata šo e, regulu, jo tā, kā viņi secināja, atbilst uh, uh, prasībām. Es nezinu, atbild profesors, kā jūs aprēķināt vairākumu, Taču es zinu, kādas ir bijušas reakcijas ekspertu grupā, un es arī zinu, kāds bija mūsu izējas punkts un kā mēs nonācām pie tā līmeņa, ko esam sasnieguši tagad. Esmu pārliecināts, ka mūsu grupā vairums, vairums secinājums būtu atšķirīgs no tā vairuma, ko jūs pieminat secinājumu. Paldies, saka priekšsēdētājs, šķiet jūs izteikacāties diezgan mīklaini. Bet nu es kā priekšsēdētājs vēlētos um, pieminēt jūsu argumentu, kas ir visno, to viņa tendence, kas visnotaļ interesanta. Jūs norādījāt, ka jaunais komisijas priekšlikums, kā 28. režīms, globālās patērētāju aizsardzības ziņā visos segmentos ir tikai daļa no šīs globālās aizsardzības. Tāpēc es domāju, reālais jautājums kādā ziņā tad šie vienot Eiropas tirzniecības noteikumi piešķir pievienoto vērtību? Kāda ir reālā vērtība globālās aizsardzības ziņā? Un kā tie papildina daudzas citus aspektus, uz kuriem jūs ļoti labi norādījāt savā ļoti detalizētajā skaidrajā analīzē. Ja kāds izvēlas vienotos Eiropas tirsniecības noteikumus, tad eh, šī cilvēka aizsardzība tiek papildināta. Bet šeit ir plašāks terma, temats, uz kuru mēs nevaram sniegt vienu vai citu atbildi, kā jau noraudīja Švāba kungs, te ir plašas debatas par to. Varbūt jūs varētu mūs nedaudz apgaismot, vai jūsu analīzes virzība visumā bija uh, pareizi. Un tad, ja mēs uzskatītu, ka patērēt aizsardzība ir simtprocentīga, tad cik liels īpatsvars būtu piešķirams tam izvēles instrumentam pretstatā citiem obligātajiem instrumentiem? Atbild profesors, es varētu sacīt, ka, ka izvēles instruments attiec tikai uz tirsniecību, dažām citām lietām, paredzot, ka iesaistītās puses par to iestājas. Tā tas būs spēkā. Tagad jautājums, vai ir laba lieta, ka uzņēmējs var pats izvēlēties, vai iestāties vai nē, vai tad patērētājs tiks aizsargāt. Citādi tad ir parastais nacionālais tiesība akts, kas aizsargā patērētājs, un es domāju, ja Jo šādi rīkotos, tad vienotā Eiropas tirdzniecības noteikumu ietvaros eh, sistēma būs labāka, ja būs lielāka tiesiskā aizsardzība. Lielas paldies, saka priekšstādātājs. Jūs atbildīs kā Majer kungs, lūdzu. <clears throat> Sākumā jūs teicāt, ka kopš 1985. gada Pastāv patērētā aizsardzības eh, likumi Eiropas Savienības līmenī. Un jūs arī pieminējāt vairākus no šiem likumiem. Kādas tagad būs sekas tam, ja tiks pieņemti šie vienotie Eiropas eh, tirzniecības noteikumi? Vai tas nozīmē, ka šī lielākā daļa no jūs pieminētajiem likumiem tiks atcelti, vai arī tie varēs pastāvēt kā tāds papildinošs Eiropas uh, patērētāju aizsardzības likums apvienots vienā tiesību aktā. Jā, ja, dank. Uh, I think that's, uh... Paldies, saka profesors. Uh, tas, vai mums te būtu jāievieš konsolidācija, tas ir atsevišķs temats. Katrā ziņā vienotā Eiropas tirdzniecības noteikuma attiektos tikai uz dažiem no līguma, nevis uz uh, ceļojumiem, kā, kas tiek pirkti kā pakotne. Uh, Šai direktīvai ir savs pamats, kāpēc tā pastāvētu. Un no otras puses, e, tirsniecības e, nolīgumi e, no attāluma veikalā vai ārpus veikala, tad līgumu direktīva attiektos uz tiem nolīgumiem, kad tirgotājs ir par e, izvēlējies šādu tiesību aktu. Taču katreiz tad, kad ir e, režīms, kur, kur var izvēlēties, tad ir nepieciešams arī pamatrežīms. Tas arvien būs spēkā. Tad vienīgais jautājums, vai uh, tirzniecībā iesaistītie izvēlas šo režīmu, un tad jautājums ir, vai tādā gadienā patērētāji būs sliktākā situācijā nekā ar standarta aizsardzību, bet es uzskatu, ka viņi būs labāk aizsargāti. Protams, saprotu, ka domas dalās. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātājs. Es domāju, jūs ļoti labi izklāstījāt to teritoriju, pa kuru šodien mums jāvirzās savās diskusijās. Un skaidrs, ka mūsu galvenās idejas ir saistītas ar eh, patērēt aizsardzību. Vai vēl kāds no kolēģiem vēlas uzdot jautājums? Es starpā es gribētu pieminēt, ja gadījumā interesi būs liela, tad es gribētu sacīt, ka uzklausīšanā vispirms uzdot jautājums deputāti, ja vēl kādam ir tāds karsts jautājums, kur viņi vēlas uzdot, taču viņam nav piešķirts laiks to darīt, tad viņi var nosūtīt man e, ziņu, un mēs mēģināsim tad beigās šos jautājumus uzdot. Jūs varat tātad mums nosūtīt zīmīti. Nu, es ceru, ka tad neizveidosies rinda, taču jūtieties brīvi, lūdzu izteikties, lūgt vārdu. Nu, tagad es ierosinātu pāriet pie nākošās sesijas. Tā mēs detalizētāk no dažādām perspektīvām paskatīsim dažādos uh, patērētāju aizsardzības elementus vienotajā Eiropas tirdzniecības noteikuma ietveros. Tad vispirms būs Monika Gojers un tad Bens Seiferts Uh, rūpniecības un uh, Tirzniecības palātas pārstāvis no Oldenbergas. Uh, šī Rūpniecības un Tirzniecības palāta ir stingri iesaistījusies mūsu darbā, un viņš ir uh, pats iesaistījies arī Eiropas līguma tiesībās no šīs palātas puses. Katram no jums došu divus vārdus, eh, div, desmit minūtes mūsu uznāt, un pēc tam atkal būs jautājumu un atbilžu kārta. Visiem ekspertiem es gribētu paziņot, kā došu viņiem sesijas laikā sniegt savu ieskatu cerams, ka laika mums tam pietiks. Katrā ziņā jūs teikt aicināt to darīt. Gjorens kundze, lūdzu. Lielas paldies! Dāmas un kungi! Beuk, mans organizācijas vārdā, gribu pateikties par to, ka IMCO komiteja organizē šo uzklausīšanu par vienotiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem. Ir īstais brīdis uzdot šos jautājumus, tā, tā ir pareizā izvēle patērētāju vārdā. Uh, Paldies! Un arī Beuk vārdā augstu vērtēju iespēju pastāstīt mums par mūsu bažām Un kā jau jūs sacījāt, priekšsēdētāji ir ļoti daudz patērētāju organizāciju šai talpā. Tas tikai liecina par to, cik svarīgi šīm organizācijām piedalīties debatēs. Protams, ka mums ir daudz sakāmā. Es zinu, ka manā rīcībā ir tikai desmit minūtes. Ja jūs vēlētos detalizētāk nostāju, tad tā ir atrodama mūsu tīmekļa vietnē, un esmu gatava arī tai pievērsties vēlāk. No patērētāju viedokļa, kad jūs runājat par vienotiem Eiropas tirtniecības noteikumiem, jāatbild uz trim jautājumiem vai patērētājiem tiešām ir nepieciešama, iz, nepieciešama izvēles tirniecības tiesības noteikumi. Kā šādi ierosinātie vienotie tirniecības noteikumi ietekmēs Eiropas patērētājs? Un treškārt, kā šis instruments ietekmēs Eiropas patērētāju politiku un likumdošanu? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, ir ļoti svarīgi paraudzīties, kādā kontekstā norisinās šīs diskusijas. Jā, es biju aizmirsus manas slaidas, es atvainojos sakrunātāju. Uh, Staiga kungs jau minēja uh, šo stingro regulējošo ietvaru, kas ir jau izveidots, lai aizsargātu pat Eiropas patērētājus, kad viņi noslēdz kon uh, līgumus. Un 2011. gada patērētāju tiesību direktīva bija pēdējais uh, stūrakmens šajā ietvarā, un tas arī paredz aizsargāt patērētājus, kad viņi slēdz līgums tiešsaistē un tas ir bijis ļoti patērētājiem draudzīgs uh, tiesību akts. Taču uz šī uh, veiksmes stāsta fona komisija piedāvē pilnīgu atšķirīgu pieeju, tādu pieeju jaunu instrumentu. Tas ir tāds kā uh, regulējošs eksperiments, uh, tam. Uh, Tas, izra... tas ir augstu risku un negatīvu ietekmi iespējams. Uh, Es uzskatu, ka ir nepieciešams ieteiks novērtējums, un es saprotu, ka referentam piekrīt līdz ar to. Ar nepacietību gaidu šī pētījuma secinājums, taču, lai vienkārši rezumētu mūsu nostāju pēku un Eiropas patērēto organizācijas neatbalstam vienoto Eiropas tirniecības noteikumu ideju. Mēs neuzskatām, ka šāda noteikuma nepieciešama. Mēs uzskatām, ka no vēsturiskā viedokļa šī ir vienreizēja tēma, jo no vēsturiskā viedokļa ne tikai mēs, Belgi, bet arī mūsu dalībvalstu organizācijas, nacionālās organizācijas ir spējušas iesaistīties konstruktīvā dialogā ar uzņēmu pārstāvjiem, ar tirzniecības jums pārstāvjiem. Arī viņi ir pret šo instrumentu. Līdz ar to jautājums ir, ja patērēta organizācijas un uzņēmuma organizācijas apšauba šādu instrumentu nepieciešamību, kāpēc Eiropas politikas veidotāji turpina pie tā strādāt. Patiesībā šis instruments neatvieglo dzīvi, bet tikai uh, izraisa sarežģītu situāciju gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Bieži vien uzņēmēja situācija ir ļaunāka nekā pirms tam, un daudzās patērētāju līgumtiesību jomās ir jau pamata likumi. Un katrā ziņā te nav iespējams eh, modernizēt un uzlabot patērētāju tiesības. Mēs uzskatām, ka izvēles regulējums nav pareizs un tas nav saprātīgs risinājums. Patiesībā tas vienkārši ievieš paralēlu regulu, tas neko neaizstāja. Būs 27 Uh, tiesību akti un dalību valstu akti, tad būs viens Eiropas Savienības uh, visaptvarošais tiesību akts un tad vēl viens uh, izvēles tiesību akts. Un pat akadēmiķis, kurš ir specializējies patērētāju tiesībās, saka, tas ir sarežģīti. Tad kā parastie cilvēki patērētāji sapratīs, kā kombinēt šis, šos dažādos režīmus? Kā likuma, izmaiņas likumdošanā tiks īstenotas, vai paralēli, vai tas tiks atdalīts, nu, vai katrai, katram regulējumam būs sava neatkarība dzīve, un tad vēl būs vesela virks, virkne uh, eh, tsunami prelimināro, uh, prejudiciālo nosla, tiesas uh, spriedumu pieprasījumos. Mēs uzskatām, ka tiks kropļota uh, konkurence, jo lielie uzņēmumi varēs uh, rast savu ceļu šajā sarežģītībā, bet mazie uzņēmumi to nespēs. Turklāt būs diskriminācija un apjukums. Vēl vairāk mūs uh, uztrauc tas, ka šāda brīva pieeja nenozīmē lielāku uh, loģisku pieeju, bet tas attiec arī uz mākoņa datoru izmantošanu, datorsistēmas izmantošanu Un, vis, un šī sistēma būs ļoti sarežģīta, kad vien tā tiks īstenot. Kā jau sacīja, vienot Eiropas tirdzniecības noteikumu paredzētā patērētāja aizsardzība nemaz nav lielāka. Šī aizsardzība nav lielāka kā agrāk un katrā ziņā ne līguma ziņā. Te man nav iespēja sīkāk stāstīt, bet katrā ziņā mums ir vesela virkne, vesels saraksts, ko esam sagatavojuši ar visiem iesaistītajiem, visām iesaistītajām pusēm. Uh, izskatot katru noteikumu atsevišķi, un daudzos gadījumos šī aizsardzība ir pat mazāka. Lai nemaldinātu lēmumu pieņēmējs un patērētājs, nedrīkst par atskaites punktu uzskatīt uh, nacionālo uh, tiesību, nacionālos tiesību akts, jo patērētajam situācija ir salīdzināma ar nacionālo tiesību aktiem. Katrā ziņā patērēt vairs nav izvēles, viņiem ir vai nu, vai nu jā vai nē. Patērētājs nevar iesaistīties diskusijās. Vēl viens svarīgs elements no politikas veidošanas viedokļa, un tas rosina bažas, ir tas, ka šie noteikumi bloķēs uh, eh, patērētāju tiesību modernizēšanu. Paskatīsimies uz pētījumiem. Tie liecina par to, ka tiesiskais ietvers netiek pielāgots modernēm tirgum tehnoloģijai. Tātad tas nav elastīgs, ir nepieciešams tiesību aktus piemē, pielāgot saskaņā ar tehnoloģijas attīstību. Komisija ir paziņojusi, ka vien, pēc vienotajiem Eiropas tiesību, tirsniecības noteikumiem nekā tālāk modernizācija notiks. Tas nozīmē, ka patērētājs varēs um, gūt labumu no moderniem uh, noteikumiem, kas slēgti uh, tiešsaistē tikai tad, ja viņš izmantos, ja tirgotājs izmantos vienot eiro, vienotos eiro, Eiropas tirniecības noteikumus. Tad ko mēs piedāvājam? Mēs piedāvājam strādāt pie Eiropas modeļa nolīguma, kas uh, būs spēkā jebkādiem pirkumiem tiešsaitē. Mēs aicinātu tādu kā maigu pieju, praktiski, ātrie risinājumi, kad cilvēki skaidri zinās, kā viņi var eh, aizsargāt savas tiesības. Eh, mēs iestājamies par noteikumiem, kurus atbalsta patērētāji un arī eh, uzņēmuma organizācijas. Šie noteikumi neaizstās uh, tiesībāks, kas jau pastāv tagad, bet tas sniegs patērētājiem tādu kā atbalstu, jo te ir eh, bijušas diskusijas ar patērētāju organizāciju, un tir, tirgotēm tas nodrošinās drošību, jo būs ļoti maz riska, ka šie līgumi tiks apšaubīti tiesā. Mēs jau esam sākuši neoficiālu dialogu ar uzņēmumiem. Uh, pamazām progresējam, dodamies uz priekšu. Un visnobeigumā vēlos sacīt, mēs uzskatām, ka Eiropas līmenī ir nepieciešams iesaistīties globālā holistiskā pieejā attiecībā uz patērētāju līgumu tiesību aktiem. Mums ir jārisina, jānovērš visi šēršļi pārobežu tirdzniecībai. Tos jau uh, komisija ir identificējusi un arī IMCO savā ziņā par e-tirzniecību. Jo pastāv bailes par pārobežu tirzniecību, cilvēkiem ir jābūt iespējai uh, strīdus risināšanas instrumentam. Es piekrītu profesoram Šteigam, pašreizējā tiesību aktā pastāv trūkumi, patērētā tiesības ir jāuzlabo, tās ir jāmodernizē taču tas jādara ar tādu tiesību aktu, kas nāks par labu visiem patērētājiem, nevis tikai tiem patērētājiem, kas eh, sadarbojas ar tirgotājiem, kas izvēlējušies vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumu. Tas arī viss, kas man bija sakāms. Lielas paldies, dāmas un kungi, par jūsu uzmanību, taču es gribētu sacīt, lai tirgus labi darbotos lai uh, ir svarīgi, lai tirgotāji būtu dzīvotspējīgi un patērētāji justos aizsargāti. Galvenais šajās attiecībās ir uzticēšanās, tāpēc jums ir jāieklausās iesaistītajās pusēs un ceru, ka tagad tas beidzot notiks. Paldies! Um. Paldies par šo prezentāciju! Bija arī ļoti skaidra informācija uz ekrāna. Uh, Jūs atbildējāt uz vairākiem jautājumiem, kas šeit izskanēja. Oh, Tagad es aicināšu trešo runātāju Saiferu kungu, kurš pārstāv rūpniecības un tirdzniecības kameru Vācijā. Viņš stāstīs par savu perspektīvu, par to, vai šī vienotie Eiropas tirdzniecības noteikumi būtu e, ieviest vērti vai nē. Desmit minūtes jūs rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi! Jā, es orientējos uz eh, šīs eh, sanāksmes eh, nosaukumu, un es arī ņēmu vērā Guīnas kundzes teikto. Mēs šeit meklējam tādu kā ideālo variantu, mēs meklējam vislabākos mm, priekšlikumus. Mēs Vācijas Rūpniecības un Tirzniecības kamerā jau agrāk esam domājuši par šo ideju vienotie tirdzniecības noteikumi? Protams, detaļās neesam iedziļinājušies. Taču, nu, šis, šī pirmā lapa būs varbūt tāda nezla, nedaudz provocējoša. Uzskatu, ka tas viss varētu funkcionēt tikai tad, ja patērētājs to akceptē, ja abas puses to akceptē. Tātad šeit runa ir ne tikai par patērētāju, bet arī par tirgotāju. Uh, Bez šīs apusējās piekrišanas noteikumi nedarbosies. Papildinājumā varētu vēl teikt, ka ja jau uh, mēs kaut ko pieņemam, tad ir jāatcerās, ka šīs, šos tirdzniecības noteikumus nevar ietekmēt vēl kaut kāda dalība valstu noteikumi vai arī m, mm, citas direktīvas. Ir jāatcerās, ka tādā gadījumā ne tirgotāji, ne arī patērētāji nepiekritīs šādiem noteikumiem. Vēlreiz atkārtošos, tika jau pieminēts digitālais saturs. Tas parādās ne tikai priekšlikumā, bet arī daudzās diskusijās. Nu šeit var teikt tikai vienu teikumu. Tas, diemžēl, šeit neiederās. Mēs noteikti atcerēsimies, ka mm, nevar runāt, mm, runājot par šiem vienotajiem tirzniecības noteikumiem, par pilnīgi citām lietām. Uh, Visi saka, ka mm, digitālais saturs, diemžēl, um, šeit nebūs uh, īstais temats. Vēlētos arī norādīt, ka šādas programmas uh, akceptēšanu varēs panākt tikai tad, ja tiks izmantots pareizais tiesiskais pamats. Ja runa par Eiropas līguma 114. pantu, tad arī mūsuprāt tas nav īstais tiesiskais pamats. Vissliktākais, kas varētu notikt, ir tas, kas notika 2006. gadā, proti Eiropas kopiena tiesa iejauksies un teiks, ka šī regula, protams, izskatās ļoti labi, bet tai nav nekāda tiesiskā pamata. Ir skaidrs, ka šos gadījumus nevar salīdzināt, tie nav simtprocentīgi vienādi, taču uzskatām, ka virziens tomēr ir viens. Tagad mazliet konkrētāk. Ko mēs uzskatām par galvenajām grūtībām? vai vismaz dažas no grūtībām, ko esam saskatījuši. Te ir runa par pienākumu sniegt informāciju. Vienmēr eh, šie pienākumi liekas ārkārtīgi sarežģīti. Ja mēs tā kārtīgi paskaitām, tad izskatās, ka te ir jāiesniedz 97 atsevišķi informatīvi dokumenti. Tāpat arī jāatcerās vēl ir par pakāpojuma direktīvu, kas arī šeit ir jāpieskaita, ja ir runa par informācijas sniegšanas pienākumiem. Vai tiešām patērētājs to visu izlasīs? Nu, tas, ka šī informācija ir svarīga, te visi var piekrist, bet ikdienas praksē saskaros ar gadījumiem, kad, diemžēl, nevienmēr visi šie pienākumi ir pietiekami cauredzami. Nav īsti skaidrs, vai tirgotājs vai šis mazais uzņēmējs spēs to visu izdarīt. Viņam šādā gadījumā būs vajadzīgs jurists, un īsnībā par ko tad viņš vēlas saņemt šo informāciju. Gan arī katru dienu es saņemu jautājumus no tiešsaistes no interneta tirgotājiem. Viņi uzdod jautājumu, vai tiešām man ir jāsniedz visi šie, uh, eh, visa šī informācija ir internetā. Viņi īsti nesaprot, ka šis uh, pienākums sniegt informāciju attiecas uz visiem. Mazajam vidēji uzņēmumi nesaprot, eh, par ko šeit ir runa. Es atvainojos, es mazliet iekavēšu laiku. Ir jāatcerās, ka patērētāja aizsardzība, protams, maksā daudz, un tāpēc mums ir sākumā jau jāuzdod sev jautājums, cik daudz tad mēs esam gatavi maksāt. Vācijas tiesībās arī um, ir iekļauti noteikumi par to, ka pircējam ir tiesības saņemt kompensāciju. Uh, ja gadījumā prece ir defektīva, tātad viņš saņem vai nu jaunu preci vietā, vai arī saņem kompensāciju. Vienotajos noteikumos tas viss ir tā kā apgriezts otrādi. Protams, šī kompensācija tiek sniegta, bet tikai tādos gadījumos, ja patērētājs to vēlas. Nu, īstenībā šeit mums būtu jāpadomā par šiem aprēķiniem. Nu, šķiet, ka tādā gadījumā pat tirgotājs uzreiz varbūt nesaņem šo preci atpakaļ. Mums ir jādomā, kas viņam šādā gadījumā būtu lētāk, vai, viņš, vai viņam lētāk ir nosūtīt jaunu preci vai arī labot veco defektīvo preci. Noilgums. Šeit saskatām divas problēmas. Vai tiešām mums ir vajadzīgs desmit gadu noilgums garantijai, tad, tad remontiem un tā tālāk? Nu, uh, Padomāsim par mūsdienu reālijām. Ja šodien nopērku iPhone, vai tiešām pēc desmit gadiem es gribēšu remontēt to pašu iPhone, pēc desmit gadiem varbūt tāda vispār vairs nepastāvēs. Ir jāatcerās, ka šeit ir runa par dažādiem produktiem, nu galvenokārt par patēriņa produktiem, un šādas reālijas attiecās uz lielāko daļu no uh, precēm. No Vācijas perspektīvas mēs uzskatām, ka divu gadu noilgums jau būtu pietiekami labs. Uh, 180. vienoto noteikumu pāntā šeit parādās noilguma uh, termiņi, bet ir jādomā, kad īsti šis e, noilgums, sāk, no kura momenta tas tiek uh, skaitīts. No uzņēmēja puses šeit parādās dažādas problēmas. Nav nekādas iespējas noteikt, kad īsti uh, patērētājs ir uzzinājis, vai arī būtu varējis uzzināt, ka šai precē ir defekti. Nu, proti, ka ir iestājies garantijas gadījums. Tik vienkārši to nevar izdarīt. Praksē mums ir jāskatās uz šiem rezultātiem. Tas nozīmē, ka katrā gadījumā šim pārdevējam vajadzēs rēķināties ar desmit gadu noilgumu. Vēl kāds punkts, kas līdz šim diskusijās nav parādījies. Kā tas tiks iekļauts bilancē? Katram uzņēmējam, lielākajai daļai mazo un vidēju uzņēmumu, tiek gatavotas bilances. Un šajās bilancēs tiek uh, ierakstīts, kad tiek uh, nosūtīti, kad, kad tiek nosūtītas preces atpakaļ un kad ir iestājušies garantijas gadījumi. Tas nozīmē, ka šādā gadījumā ir jānosūta jauna prece vietā, un tad ir jādomā par šo noilguma periodu, Tas nozīmē, ka desmit reizes palielināsies, palaināsies šīs garantijas izmaksas. Beigās šīs izmaksas būs tik lielas, ka pēc pāris gadiem mazais uzņēmējs jau būs maksāt nespējīgs. Tieši šādas problēmas parādās, ja mēs nosakām tik garu noilguma periodu. Šķiet, ka šis bilances jautājums īstenībā diskusijās nemaz nav parādījies ir jāatcerās, ka tas viss daudz maksā. Jo vairāk šādu nosacījumu ir jāizpilda, jo mazāk uzņēmējs var nopelnīt. Tas nozīmē, ka ir jāpaukstina cena. Nu īsti nezinu, vai tas būs atbilstoši patērētāja aizsardzībai. Mēs uzskatām, ka šis nolīguma periods būtu jāsamazina. Es īsti nezinu, cik man ir daudz laika atlicis, bet nu es atgriezīšos tagad pie sākuma. Ja mums neizdosies vienotos noteikumus tā strukturēt, lai abām pusēm, gan patērētājiem, gan pārdevējiem, tie būtu akceptējami, ja šīs abas puses neticēs, ka šī izvēle ir pietiekami laba, tad šis princips, šis projekts īstenībā ir jau miris, pirms vispār tas ir sācis dzīvot. Liels paldies! pulkstens eh, šeit tā dīvaini uzvedās un nesāk darboties pašā sākumā. Mēģināšu uzlabot to runājot nākamajam uzaicinātiem viesim. Lielas paldies par to, ka iezīmējāt šādas te perspektīvas. Esmu pārliecināta, pārliecināts, ka šeit būs eh, liels debats par dažiem no jūsu pieteiktajiem problēmu jautājumiem. Liels prieks šeit redzēt atsevišķi jaunas kolēģis, īpaši Berlinger kungu no uh, juridisko lietu komitejas un vēl dažs cits deputāts, kas ienāca šeit. Kurš vēlētos uzdot jautājumus Gojenas kundzei un Saiferkungam par viņu teikto? Ja neviens neuzdrošinās iesākt, tad varbūt es uzdošu pirmo jautājumu, lai uzsāktu debatas. Gribētu atgriezties pie pievienotās vērtības, par ko mēs runājam pirms uh, kāda laika, tīpaši runājot par kompensācijām. Seferta kungs norādīja, ka šī ir tā joma, kur vienotie tirzniecības noteikumi mums dod zināmas priekšrocības, eh, bet Seferta kungs apšaubīja, vai dažus no šiem kompensāciju veidiem varētu ieviest praksē, vai tirgotāji un uzņēmēji būs gatavi uzņemties šāda veida atbildību būtu interesanti eh, dzirdēt eh, plašāku paskaidrojumu no mūsu runātājiem. Varbūt vēl kāds kolēģis grib uzdot jautājumu, vai varbūt gribētu atbildēt uz šo te mans uzdoto jautājumu Švāba kungs tātad? Un Senālovs kundze. Švāba kungs pirmais lūdzu. Priekšēdētāji pavisam īsi vēlētos komentēt eh, to, ko minēja Gojens kundze. Nu, viņa ļoti pozitīvi izteicās par patērētāju tiesību direktīvu. Uh, Bet, nu, šķiet, ja attiecībā, um, attiecībā uz garantijām, tad šī direktīva īstenībā neko nedod. Attiecībā uz iPhone, ko pieminēja otrs runātājs, tad šķiet Eiropā šeit jau parādāsies gan lielas problēmas ar garantijām. Un vai šīs garantijas būtu spēkā arī tad, ja mums būtu šie vienotie Eiropas uh, tirdzniecības noteikumi? Jautājums ir par to, vai mums ir vajadzīga harmonizācija. Uh, Ir jādomā par piedāvājumu, vai mums gadījumā nevajadzētu atteikties no vairākiem šiem noteikumiem. Saifert kungs runāja par uzņēmējdarbības vidi. Viņš teica, ka ir ļoti grūti atrast šo zelta vidusceļu, un ja mēs to neatradīsim, tad uh, šis uh, uh, tiesība akts būs miris, pirms tas sāc dzīvot. Ja runa par Eiropas kopienu tiesi, tiesu, tad Mm, patērētājiem bieži vien nākas akceptēt tādas tiesības, kādas piedīva, piedāvā attiecīgās, attiecīgā pārdevēja da, dalībvalsts. Un bieži vien pircējs nemaz nezina, kādas tiesības pastāv šajā valstī. Šķiet, ka mums ir steidzami vajadzīga vienkāršošana šajā jomā, neskatoties uz to, kāds būs tiesiskais pamats. Vai es atvainojos? Iedodiet, es tikai gribēju pajautāt, vai deputātiem vēl kādi citi jautājumi. Senālovs kundze gribēja uzdot jautājumu. Atbildes uzklausīsim viss kopā. Kad būs izteikšies trīs deputāti. Senālovs kundze, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātē. Mans jautājums ir Seifert kungam. Jūs iesākumā slavējāt šos te tirdzniecības noteikumus. Gojens kundze savukārt teica, ka jaunā režīma ieviešana varētu radīt, zinām, līdzsvaru trūkumu tirgu un varētu radīt arī juridiskus sarežģījumus, it īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem. Sēfert kungs, vai jums nešķiet, ka tādējādi rodas pretrunas starp jūsu prezentācijām? Jā, man liekas, ka Zēvert kungam tiks uzdoti vairāki jautājumi, tika uzdot vairāki jautājumi, tādēļ došu vārdu vispirms jums un pēc tam Gojenas kundzei, un tad eh, atkal deputāti varēs uzdot jautājumu. Zeferkungs, lūdzu. Par pirmo jautājumu, kas tika uzdots, tātad vienkāršošana. Jā, protams, vienmēr ir ļoti labi nodrošināt šādu vienkāršošanu. Ja pastāv šādi pārobežu darījumi, tad, protams, būtu labāk, ja Eh, ir spēkā viens tiesiskais pamats. Tāpat arī ir jādomā par to, eh, kurš tad no šiem tiesiskiem pamatiem tiks ņemts. Jāatcerās arī par darījuma izmaksām. Bieži vien um, rodas milzīgas bailes no tā, ka šīs um, pārobežu darījuma izmaksas būs pārāk augstas. 40% no mazajiem un vidējiem uzņēmiem nemaz nevēlas ielaisties šādos pārobežu darījumos. Īsnībā nevis tāpēc, ka to nevēlētos darīt, bet tāpēc, ka arī nevar samaksāt šīs izmaksas. Tie ir jāatcerās par gada apgrozījumu tikai 2-3 tūkstoši eiro. Mm. Eksports savukārt var izmaksāt līdz pat 10 eh, tūkstošiem eiro, kur ir runa tikai par tādiem tiesiskiem darījumiem, tiesiskām lietām, kas ir jānokārto. Tad te nav runa par to, ka patērētām vajadzētu kaut ko sekt. Te ir runa par pārdevēju, kurš netiek galā ar uh, svešām tiesībām, nemāku piemērot svešas valsts tiesības. Nu jā, jo vienotāki noteikumi jau labāk. Ir jāatcerās, ka uzņēmējdarbības vidē uzņēmumu darījumiem ir pieņemti vienotie noteikumi, taču ir jāatcerās, ka šeit ir tāda interesanta lieta. Šie noteikumi nav brīvprātīgi, bet no tiem var tā kā atteikties. Un bieži vien eh, dažādos darījumos puses arī izvēlās atteikties no šo noteikumu piemērošanas. Tieši tāpēc arī var uzskatīt, ka iespējams šis tiesiskais pamats nav pietiekami labs. Ja runa par vienotiem tirdzniecības noteikumiem, tad parādās arī bailes, ka ja tie būs uh, alternatīvi noteikumi tādus, kurus var izvēlēties, tad tos īstenībā neviens nepiemēros. Mums vajadzētu varbūt nodrošināt harmonizāciju, darot to uz obligātuma pamatiem. Šķiet, ka šodien mēs par to nerunāsim, bet, nu, nezinu, vai izvēlēties eh, šos noteikumus kā variantu ir eh, pareizi. Īsti nezinu, vai sapratu otro jautājumu pietiekami labi. Varbūt jūs varētu uzdot vēlreiz, uzlikšu kārtīgi tik taustiņas. Myslím, že částečně jste na ní odpověděl i v souvislosti s odpovědí na tu první odpověď. Jā, Zēfertkungs, patiesībā jūs daļai jau atbildējāt uz manu jautājumu. Jautājums bija tāds. Gojens kundze savā prezentācijā norādīja uz juridisko neskaidrību, kas varētu kļūt par slogu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es gribēju dzirdēt jūsu domas par to, bet jūs jau principā atbildējāt uz šo jautājumu. Jā, tas ir in der Tat, tas problēma. Jā, patiešām tā ir problēma, tā ir vislielākā problēma. Īsnībā šādi noteikumi, tādi kā vienotie tirsniecības noteikumi, tieši rada šādas problēmas. Nā, pirmajā slaidā jau bija par to runa. Tiesība akts, lai nu tas būtu obligāts vai arī brīvprātīgs, ja tas nerada tiesisko skaidrību, tad uh, īstenībā cilvēki baidīsies, ka rītdien jau tas vairs nebūs spēkā. Līdz ar to tam nav nekādas jēgas, nav vispār jēgas strādāt pie šāda tiesība akta. Es norādīju arī uz Eiropas kopienu tiesas spriedumu Eiropas biedrību lietā. Ja kaut kas tam līdzīgs notiks ar tirdzniecības eh, noteikumiem, ja būs jau ieviestas milzīgas schēmas, būs pieņēmuši uzņēmumi dažādas lietas, un ja pēc tam nāks Eiropas kopienu tiesas spriedums, kur, teik, kur tiks teikts, ka šis tiesiskais pamats nav īsti pareizs, tad noteikti, ka tirgotāji to nevēlēsies akceptēt, ja nākotnē kaut kas vēl tiks mainīts. Mums vajadzētu domāt par tādu uzticamu un skaidru tiesisko pamatu, kur neparādās nekādas iespējas dalībvalstīm vēl kaut ko papildināt. Man šķiet, ka pašlaik ir tā, ka pastāv tāda kā minimālā harmonizācija Eiropas Savienības līmenī, un pēc tam katra dalībvalsts vēlas darīt, var darīt, ko tā vēlas. Līdz ar to rodas šīs milzīgās darījuma izmaksas, un tieši tāpēc arī daudzi uzņēmumi izvēlas vienkārši uh, nepārdot ārzemēs, un patērētājiem tas, protams, ir slikti. Yeah. No, I was just going to give my message going. Tagad gribētu aicināt izteikties Gojens skundzi. Uzmanīgi klausījos Severtkunga teiktajā. Švāgkungs ļoti labi zina, kādas mums bija problēmas par šo te maksimālo harmonizāciju, mm, ar ko mēs sākam nodarboties, veidojot šo te patērētāju tiesību direktīvu bet Švāba kungs noteikti par to gribēs runāt vēlāk. Gojens kundzei došu vārdu, un varbūt jūs gribat komentēt Zaiferta kunga teikto. Jā, paldies priekšsēdētāji, es gribētu atbildēt uz jūsu pašu jautājumu par eh, papildus vai pievienoto vērtību. Arī mēs uzskatām, ka ir iespējams uzlabot kompensāciju jomu, taču mēs nedomājam, ka tai vajadzētu būt tādai brīvprātīgai sistēmai sniegt kompensāciju vai nē. Mēs uzskatām, ka visiem patērētājiem ir tiesības uz kompensācijām, uz šo aizsardzību. Šobrīd Eiropas komisijas eh, nostāja ir tāda, ka harmonizācija ir beigusies. Nu, mēs gan neuzskatām. Mēs uzskatām, ka patiesai harmonizācijai ir nākotne, un tas arī ir pareizākais ceļš, kas mums būtu ejams. Uh, Mēs šeit runājam par tādu kā kustību, nemitīgu attīstību. Pirms diviem gadiem iespējams nebija iespējams panākt konsensusu, bet varbūt pēc trim gadiem mēs sākam, varam sākt sarunas atkal no jauna un vēl vairāk integrēt tirgu. Un mēs varam integrēt arī juridiskās sistēmas attiecībā uz to, kas tirgum būtu jāpiedāvā patērētājiem. Ir ļoti svarīgi analizēt sistēmu soli pa solim. Patērētāji ir pelnījuši tādu uh, juridisko ietvaru, kas uh, eh, viņu viņiem, viņus aizsargāja tīpaši šajā te eh, kompensāciju jomā. Un arī pārdevējiem skaidrāka būs sistēma tad, ja būs viena sistēma un nevis divas paralēlās. Tālāk par uh, transakcijām un izmaksām. Ietekmes novērtējumā ir notikušas simulācijas par to, cik liels izmaksas būs uzņēmumiem, ja tie vēlēsies saņemt juridiskās konsultācijas par patērētāju aizsardzību ārzemēs. Būtu interesanti dzirdēt, kādas ir šīs reālās izmaksas, ne tikai simulētās izmaksas, kas parādījās slaidos. Paldies! Paldies, Gojens kundzei! Vai citiem deputātiem ir komentāri vai jautājumi? Vorner kungs, vai jūs gribat uzdot jautājumu? Man liekas, Štelmajers kundze arī ir norādījis, ka viņi vēlētos uzdot jautājumu. Mums vēl ir laiks, un mēs varam aicināt šos te deputātus uzdot jautājumus. Vorner kungs, lūdzu, jūs esat eksperts un runāsiet vēlāk, bet jums ir varbūt komentāri. Jā, paldies priekšsēdētāji, man pavisam īs ko komentārs par bilanču izmaksām un par izmaksām uzņēmējiem, ja tiek ieviests ļoti augsta līmeņa aizsardzības ietvers patērētēm, kā to paredz vienotie tirdzniecības noteikumi. Domāju, ka ir ļoti svarīgi eh, skatīties uz patreizējos aizsardzības izmaksām un no praktiskā viedokļa, nevis uz papīra tikai. Mēs uzskatām, ka daudzi uzņēmumi piedāvā aizsardzību, kas ir vēl lielāka nekā paredzēta likumdošanā. Vēl es gribētu teikt, ka daudzās dalību valstīs uh, Eh, šīs te noilgums ir ilgāks nekā šobrīd ir paredzēts vienoties tirdzniecības noteikumos. Ir tādas dalība valsts, kurās noilgums ilgst visu preces dzīves ilgumu, patēr, kā patērētāju organizācijas eh, pārstāvis. Es zinu, ka tas rada lielas problēmas ražotājiem un uzņēmumiem daudzās valstīs. Es domāju, ka tā ir tā joma, kurā vajadzētu vairāk ieskatīties šie te noilguma jautājumi. Vai ir vēl kādi deputāti, kas grib uzdot jautājumu? Štainmairs kundze, lūdzu. Štainmair kungs, jā, paldies, liels paldies, ka devāt man iespēju uzdot jautājumus. Es gribētu noskaidrot pāris lietas ar jūsu atļauju. Pirmkārt, Gojens kundze vairāk kārt pieminēja, ka mēs nedrīkstētu par mērauklu ņemt Eiropas Savienības tiesību aktus, bet gan vajadzētu ņemt dalību valsts tiesību aktus. Mēs patiesībā izmantojam abas šīs mērauklas. Vienmēr to esam teikuši un ļoti skaidri esam paziņojuši, ka mēs vēlamies patērētājs aizsargāt vismaz tik lielā līmenī, kā patreizējā Eiropas eh, Savienības eh, tiesību aktu kopumā, un, ja runājam par dalībvalsts tiesību aktiem, uh, tad mēs vēlamies, lai mūsu tiesība akti būtu vismaz tik aizsargājoši kā dalību valstīs. Tātad mēs izmantojam šos te abus. Uh, abas mēroklis. Un esmu priecīgs, ka Stūka kungs atbalstīja, ka 99% gadījumu mēs ņemam augstāko aizsardzības līmeni. Diemžēl nav taisnība tas, ko Seferta kungs teica, ka harmonizācija nenotiks. Tas nav pareizi. Šīs priekšlikums nenozīmē to, ka nebūs tālākā harmonizācija konkrētās jomās. Gojenas kundze runāja par digitāliem jautājumiem. Digitālajā darba kārtībā mēs šobrīd vērtējam to, vai ir nepieciešams harmonizēt digitālo digitālā tirgus noteikums. Šobrīd neviens komisārs nav paziņojis, ka nenotiks harmonizācija šī priekšlikuma dēļ, tādēļ, ka tas ir kā brīvprātīgs instruments. Trešais komentārs. Pilnībā piekrīta Gojens kundzei mm, kundzei tajā jautājumā, ka modeļu kontrakti vai modeļu līgumi ir pareizais ceļš uz priekšu. Jautājums ir par to, uz ko pamatot šos te līgumus. Tos nevar pamatot esošajos tiesību aktos, tādēļ, ka daļa no tiem paredz minimālo harmonizāciju. Un tādēļ nekad nevaram būt droši. Uh, par šo pamatu. Tie dalībvalstu tiesneši var teikt, ā, Jūsu, šie, šīs te klauzulas jūsu uh, nolīgumos ir pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tātad, ja mēs izstrādājam modeļu līgums vai modeļu kontrakts, tad ir nepieciešams skaidri norādīt juridisko bāzi, uz ko tie balstās. Un tieši to arī komisija ir piedāvājusi savā paziņojumā. Proti, ka tiks izstrādāta modeļu kontrakta, taču pamatojoties uz vienu tiesību aktu, proti uz vienotiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem. Piekrītu Gojens Valentīns kungam, ka EDR un ADR ir pragmatiskais ceļš uz priekšu. Tieši šī iemesla dēļ Eiropas komisija mēnesi pēc eh, paziņojuma par vienotiem tirdzniecības noteikumiem izstrādējusi eh, priekšlikums gan par RDA, gan par ODA Šie ir priekšlikumi, kas eh, izies parasto likumdošanas procesu un tos pieņems ļoti drīz. Nav nekāda sagadīšanās, ka šie priekšlikumi nāk vairāk vai mazāk vienā, vienlaikus, jo vienmēr esam skatījušies uz tiem kā uz pakotni. Un beidzot, par Seiferta kunga teikto. Uh, Viņš šeit runāja par pirmskontrakta informācijas pienākumiem. Es uh, pilnībā piekrītu tam, ko Zefert kungs teica, ka patērētājs tiek pārpludināts ar informāciju. No šādas te informācijas pārbagātības vajadzētu izvairīties. Priekšsēdētāji, jūs ļoti labi zinat, ka, ja runājam par patērētāju kredītdirektīvu, tad beidzot tika ieviests pienākums standartizēt pirmslīguma informāciju. Tas ļoti noderīgi patērētājiem. Šajā gadījumā Eiropas komisija ne nebija citas izējas. Bija jāņem visi pienākumi no, eh, pa, eh, no patērētāja aizsardzības direktīvas par informāciju patērētājiem. jo savādāk nebija iespējams izstrādāt šos vienotos tirdzniecības noteikumus. Un visbeidzot, pēdējais, ko šeit vairāk runātāji teica par, tir, eh, par izmaksām pārdevējiem Jūs teicāt, ka harmonizācija piedāvās šo lielāku juridisko noteiktību pārdevējiem. Zināmā mērā tā ir taisnība, jo harmonizācija, pilna harmonizācija, gribu uzsvert, tā panāktu tieši tādu pašu rez rezultātu kā brīvprātīgu vienoto tirdzniecības noteikumu ieviešana. Taču galvenās, galvenais trūkums vai galvenās problēmas būs tiem pārdevējiem, kas vēlas pārdot savus preces tikai savā dalību valstī. Viņiem nebūs nekādu priekšrocību, būs tikai jauns apgrūtinājums, viņiem būs jāizmanto šie vienotie tirdzniecības noteikumi arī tiem tirgotājiem, kas vēlas izmantot patreizējo sistēmu, būs zināmas nērtības. Šī pieeja, ko piedāvā komisija, uzspiež izdevumus tikai tiem, vajadzētu uzspiest izdevumus tikai tiem uzņēmiem, kas varēs ietaupīt, eh, nemaksājot finanšu transakciju nodokli. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Gribu atgādināt, ka šai otrai sesijai vajadzētu beigties apmēram pēc desmit minūtēm. Tātad mums ir laiks vēl dažiem jautājumiem. Daži no patērētāju asociāciju pārstāvjiem ir iesnieguši jautājumus un vēlmi izteikties. Daži no šiem jautājumiem tieši attiec uz ietekmes novērtējumu un uz izvērtējumu aplēsēm. Senalovs kundze un Majer kungs ir cilvēki, kas ir eksperti šajās jomās. Tad, ja jūs runāsiet par tām, varbūt jūs varētu mūsu klausītājiem uh, norādīt, kuras tieši ir tās jomas ietekmes novērtējumā, kur jūs gribētu vairāk informācijas. Gojens kundze pārleca pāri savam attēlam par šo jautājumu tādēļ, ka nebija pārāk daudz laika un jūs jau bijāt izteikšies par šo jautājumu. Meierkungs. Uh, Jūs varbūt uh, gribētu uzdot kādu jautājumu pēc tā visu, ko esat dzirdējuši mūsu ekspertam. Saifert. Man būtu jautājums Saiferta kungam. Jā, viņš saka, ka vidējiem līmenim rodas grūtības saprast sarežģītus juridiskus tekstus. Uh, Tāpat arī mm, rodas problēmas attiecībā uz tiesisko pamatu, proti vi, viņi vēlas tādu drošu tiesisko pamatu. Tieši tāpēc mums radās ideja par brīvprātīgu instrumentu, kuru var izvēlēties. Un tad, ja šis vidējais uzņēmējs saka, ka viņš vēlas izmantot šos noteikumus eh, saviem pārobežu darījumiem, tad proti viņš arī var eh, darīt visu, lai kļūtu gudrs šajos noteikumos, lai tos pietiekami labi iemācītos. Vai šādā gadījumā šie noteikumi iegūtu drošāku tiesisko pamatu? Vai jūs no tāda vidēja līmeņa pārdevēja tad uzskatītu, ka viss ir kārtībā, vai varbūt vajadzētu vēl kaut ko darīt? Jā, protams, šo jautājumu es diez vai varēšu atbildēt divos teikumos. Mēs esam šeit uzskaitījuši vairākus punktus. Pirmām kārtām te ir runa par atlīdzību. Tie ir eh, jāņem vērā šajos garantijas noteikumos, tāpat arī noilgums noteikti ir jāņem vērā, bet šeit parādās vēl vairākas citas sīkas lietas. Ja runa par eh, tiesiskā pamata drošību, tad tiešie galvenie stūrakmeņi jāņem vērā, proti saprotamība. Šeit ir runa ne tikai par to, ka juristam viss būs saprotami, arī pašam tirgotājam vajadzētu visu ļoti labi saprast. Štēmēra kungs runāja par to, ka visi šie nosacījumi visticamāk tiek piemirsti arī dalībvalstu tiesību aktos. Tādā veidā varbūt var izvairīties no pārobežu darījuma izmaksām. Uh, Taču daudz svarīgāk būtu domāt par to, ka vienmēr parādās vajadzība iesaistīt juristus. Vai nu šeit ir runa par vienotajiem noteikumiem vai arī par e, citiem tiesisko, tiesiskiem aktiem. Nu, bieži vien, lai saprastu šos noteikumus, nākas tiešām iesaistīt juristu. Un tas, protams, ir ļoti dārgi, Ja ir runa tikai par nelieliem skaidrojumiem, tad eh, ar to varētu iztikt, bet bieži vien šeit ir runa nevis par atsevišķiem tematiem, bet gan par to, ka tiesību aktu piemērotājam ir jāsaprot eh, svarīgākie punkti tiesību aktā, lai tos varētu pietiekami labi piemērot. Tagad eh, pieminēšu kādu varbūt vācu problēmu, ja ir runa par patērētāju tiesību aspektiem un to piemērošanu praksē. Mums parādās eh, konkurences eh, problēmas, ja runa par tā saucamajiem brīdinājumiem. Ja šie brīdinājumi neparādās interneta uh, lapā, tad no konkurenta jurista šis uzņēmējs saņem brīdinājumu, un tur tajā parādās 1000 eiro sots par to, ka nav izpildīti šie uh, brīdinājumu noteikumi, proti lapā nav ielikts attiecīgais brīdinājums. Nu, mēs pašlaik esam ļoti aizņemti ar šī jautājuma risināšanu Vācijā. Gojens kundze, jūs gribējāt kaut ko teikt? Staika kungs varbūt arī grib kaut ko teikt. Es redzu pēc jūsu sejas izteiksmes, ka jums ir kas sakāms. Jā, paldies priekšsēdētē. Varbūt Gojens kundzei dosim vārdu vispirms. Gojens kundze, bez tam Staika kungs. Jā, paldies. Es gribētu komentēt to, ko Štāmērkungs teica, sakot, ka papildus transakciju izmaksas e, cēslu kontekstā būs tikai tiem tirgotājiem, kas pārdos preces pārobežu režīmē. Tas varētu būt taisnīgi. Taču šī pieeja nav iekšējā tirgus pieeja, jo iekšējais tirgus paredz, ka noteikumiem jābūt vienādiem. No patērētāja viedokļa arī šis nav nekāds pārobežu kontrakts tad patērētājiem būs atšķirības, atšķirīgs režīms, vai viņš slēdz līgumu ar pašmāju uzņēmumu vai pārrobežu uzņēmumu. Vienotajā tirgu, kā jau es teicu, ir jābūt vienādiem noteikumiem visiem. Tādā gadījumā tas būtu fragmentācijas, nevis harmonizācijas instruments, ja šādas atšķirības tik noteikts. Paldies. Profesors Staiks, lūdzu. Jā, paldies priekšādātāji. Es arī gribu izteikties par šiem pašiem jautājumiem it īpaši par Zaiferta kunga teikto. Tekstam ir jābūt saprotamiem MVU, bet tas ir utopisks uzstādījums. Es domāju, ka diez vai kā, kādu tekstu diez vai sapratīs pat juristi pilnībā, nemaz jau nerunājot par vienkāršiem cilvēkiem. Tekstam ir jābūt skaidram, tā lai strīdus gadījumā var rast pietiekam vienkāršu risinājumu. Un šādu risinājumu piedāvās juristi. Mēs ceram, ka vairumā gadījumu nevajadzēs iejaukties juristiem, jo tad savādāk uh, šis likums būs pārāk sarežģīts. Tātad ļoti svarīgi ir šie, šī te. Uh, Tiešsaistes strīdu izskatīšana un alternatīvā strīdu izskatīšana ADR un ODR. Tas ir viens, ko es gribēju teikt. Proti, mēs nevaram uzrakstīt Eh, neko tādu, kas būtu jēdzīgs un ko sapratīs jebkurš MVU. Par transakciju izmaksām. Manuprāt, vienotā tirgus noteikuma piedāvā priekšrocību MVU, proti, ka tie var izvēlēties šo sistēmu, lai darbotos visā Eiropā, un viņiem nav jāpēta, kādas ir dalību valstu sistēmas un kāds ir tiesiskais regulējums. Es domāju, ka tas arī būtiski samazinās transakciju izmaksas, un tas ir būtiskākais izmaksas samazināšanas veids, kādu mēs varam iedomāties. Paldies! Neviens eksperts nekomentē dzirdēju kādu jautājumu. Tagad mums vairs nav laika, bet varbūt mēs atgriezīsimies pie tā nobeiguma debatēs. Proti, Gojens kundze izteica dažas alternatīvas idejas, it īpaši par modeļu kontraktiem šādam te paraugu kontraktam vai modeļu kontraktam jābūt tādam, kas ir vienlīdz labi saprotams gan patērētājiem, gan pārdevējiem. Iespējams, ka tā ir taisnība. MVU nevienmēr var pilnībā izprast visu vienoto tirzniecības noteikumu būtību. Varbūt šie te modeļu kontrakti viņiem palīdzētu. Vēl kāda iespēja varētu būt tāda, ka piedāvājot iesaistītām pusēm vienotos tirdzniecības noteikumus, mēs piedāvājam arī tādus kā galvenos elementus, izceļam šos galvenos elementus vienoties tirdzniecības noteikumos. Jāsaka, lasot šo priekšlikumu tekstu, mēs to tā uzreiz nemaz neredzam, bet varbūt Eiropas komisija ir prātā kaut kādas vadlīnijas vai kaut kas skaidrāks lietotājiem. Varbūt kolēģi grib uzdot vēl kādu jautājumu. Berlinger kungs, varbūt jūs arī gribētu izteikties. Es zinu, ka jūs esat līdzreferents šajā jautājumā no jūrija komitejas. Ja jūs vēlaties izteikties, tad lūdzu, es jūs aicinu to izdarīt. Protams, negribu neko uzspiest, tikai brīvprātīgā kārtā. Man liels prieks jūs redzēt mūsu vidū un ar prieku dotu jums iespēju izteikties, ja vien viņš to vēlētos. Ja ne, tad ne. Tagad pāriesim pie kāda specifiska vienotā tirdzniecības noteikuma elementa Tas ir elements, uh, ko mēs esam daudz cilājuši strādājot pie patērētāja tiesību direktīvas. Un šeit ir runa par atkāpšanās tiesībām no līguma. Zenālaus kundze un Meierkungam es jau teicu, ka būtu labi, ja jūs īsi pastāstītu par to, ko Mm, jūs esat darījuši ietekmes novērtējuma veselības pārbaudē tā sauktajā IMCO uzdevumā. Bet tagad es aicināšu nākamo runātāju Kristoferu Vorneru, kas jau pāris reizes šeit izteicās. Viņš ir juridiskais uh, eksperts patērētājas sardzības organizācija apvienotajā karalistē. Vārner kungs ir piedalījies Eiropas komisijas ekspertu grupās, tāpat arī ir strādājis uh, uh apvienotās karalistas tieslietu ministrijā kā konsultants. Un pēc tam nākamais runātājs būs Rūperts Bellinghausens, kas ir Linklaters uzņēmuma eksperts. Un viņš runās par to, kā uz šo priekšlikumu skatās uh, praktizējošie juristi un kā viņš saskata atšķirīgās nostājas patērētāju un uzņēmēju nostājas attiecībā pret šo tiesību aktu. Katram jums ir desmit minūtes. Pirmkārt, man prieks aicināt Vorneru kungu. Paldies, priekšsēdētāju kungs, dāmas un kungi. Man liels prieks izmantot šo iespēju jūs šodien uzrunāt. Gribētu teikt, ka es runāju organizācijas Witch pārstāva uh, vārdā. Uh, Es tanīpat laikā uzskatu, ka šīs organizācijas bāžas noteikti sakrīt ar patērēta organizācijas bažām citās Eiropas valstīs. Kāda ir mūsu organizācija? Tā ir lielākā patērētāja organizācija Eiropā, tā ir bezpēļņas organizācija, neatkarīga no valdības un no uzņēmumiem. Mēs esam pašfinansējoša organizācija, mums nav ne sponsoru, ne uh, arī reklāmas aģentu, ne arī akcionāru, ne valdības finansējumu. Tas mūs padara patiesi neatkarīgus. Pirms es eh, runāju par atkāpšanās tiesībām, es gribētu teikt, ka mēs uzskatām, ka šis tiesība akts ir ļoti būtisks. Ne tikai tādēļ, ka tas aizsargās patērētājus un arī noskaidro daudz jautājumus, bet arī tādēļ, ka tas piedāvā pilnīgi jaunu pieeju proti šo te brīvprātīgo iekļaušanos. Mēs vēlētos, lai šīs tiesība akts strādātu gan sākumā, gan arī nākotnē. Gribētu teikt, ka esmu ļoti priecīgs, ka šī parlamenta komiteja IMCO pievērš lielāko uzmanību tieši patērētājiem un uzdod ļoti pārreizus aktuāls jautājums par patērētāju aizsardzību. Un tieši šādus jautājumus uzdodam arī mēs savā patērētāju aizsardzības organizācijā un nu, uzskatām, ka ir nepieciešams uzlabot vienoto tirgu patērētēm, bet mēs neatbalstam šo te vienoto tirdzniecības noteikumu ieviešanu, jo neuzskatām, ka tie dos būtisku reālu uzlabojumu patērētāju aizsardzībai pār robežām. Vēl kāds vispārīgs komentārs pirms es pārēju pie konkrētā jautājuma, vai šīs ir īstais brīdis, lai mēs ieskatītos vienoto noteikumu konkrētos jautājumos un pielikumos. Domāju, ka daudzajā tā ziņā tas ir vēl pāragri, jo mēs neesam izpratuši uh, ainu kopumā un patiesās prasības šajos vienotajos tirdzniecības noteikumos. Viens no labākajiem piemēriem, lai to ilustrētu, ir atkāpšanās tiesības un tas, kā vienotie tirdzniecības noteikumi tās atspoguļo. Un, nu, visbeidzot pievērsīsimies šim konkrētiem jautājumam - atkāpšanās tiesības. Man aicināja salīdzināt situāciju šajā te jaunie, jaunajos tirdzniecības noteikumos un patērētāja sardzības direktīvā. Jūs visi zināt, ka pas, patērētāja sardzības eh, direktīva runā par līgumu pārtraukšanu tikai tad, ja līgums ir noslēgts eh, tātad ir attālu, nevis uz vietas, bet ja tas tiek slēgts, slēgts tā, tālīguma slēgšanas vai kaut kādos citos atgadījumos. Un tādā gadījumā patērētājs var atkāpties no līguma 14 dienu laikā pēc preces piegādāšanas. Tad, ja patērētājs vēlas anulēt līgumu, tad e, izturēšanās ir tāda, it kā šis līgums nekad nav slēgts, un patērētājiem 14 dienu laikā ir jāatgriež šie e, saņemtās preces. Rodas šāds jautājums kādus uzlabojumus piedāvā vienotie tirdzniecības noteikumi. E, patērētāja tiesība direktīva gandrīz vai pilnībā ir harmonizējusi situāciju, maksimāli harmonizējusi, jo tā attiecas uz e, vietējiem līgumiem un arī pārrobežu līgumiem. Ko jaunu piedāvā vienotie tirdzniecības noteikumi? Patiesību sakot, šajā te līguma pārtraukšanā neko, jo tiesības patērētājiem ir vairāk vai mazāk vienāds gan direktīvā, gan arī vienotajos tirdzniecības noteikumos. Ir dažas nelielas atšķirības teksta redakcijā, ko es paskaidrošu. Un tas varētu vēl vairāk sajaukt patērētāju prātus un radīt lielāku sajukumu. Ir divas vai trīs nelielas atšķirības, kas varētu būtiski ietekmēt patērētājus. Vienotie tirdzniecības noteikumi ir piedāvā dažas atšķirības dalību valstīs. Šeit, šajā attēlā mēs redzam, kur ir šīs atšķirības. It īpaši liela ietekme būs uz tādiem līgumiem, kas ir noslēgti off-premises, tātad nevis uzņēmuma tirzniecības vietā, bet ārpus tās. Jaunie noteikumi samazina patērētāja aizsardzību. Francijā, piemēram, uh, Šobrīd pārdevējs joprojām turpina saņemt patērētāju iemaksas līguma pārtraukšanas periodā. Vienotie no noteikumi šādu iespēju atņems, proti patērētājiem būs jāmaksā vēl arī a, līguma pārtraukšanas laikā. Ir 18 dalību valstis, kurās patērētāju aizsardzība pilnībā tiek noņemta tad, ja līgums ir mazāk nekā 50 eiro vērts, ja notiek šī off-premise līguma slēgšana, un ir vēl citas dalība valstis, kurās tiek noņemtas daži aizsardzības veidi patērētājiem. Tāpat mēs varētu uzdot arī jautājumu par pārēju no viena režīma uz otru gribētu vēlreiz pieminēt tās jomas, kur potenciāli samazināsies patērēta aizsardzība. Un uzdot jautājumu, vai patērētāji var aiz, izvairīties no, šīm te, no šiem te trūkumiem un izvēlēties sev labvēlīgāko režīmu. jāsaka, vienotie tirdzniecības noteikumi tiek ieviesti brīvprātīgi, bet izvēle ir tikai pārdevēja rokā. Patērētājs var izvēlēties tikai preču piegādātāju vai pakalpojumu piegādātāju. Tā var rasties problēma, tā, tā var būt problēma tādos gadījumos, ja piegādātājiem ir monopola tiesības, e, vai arī tad, ja preces ir atšķirīgas šiem te piedāvājumiem, un pat ja patērētājiem ir kaut kāda izvēle, tad e, viņš var to informētā veidā izdarīt tikai tad, ja viņš zina precīzi, kādas ir atšķirības starp patērētā aizsardzības direktīvu un šiem vienotajiem tirdzniecības noteikumiem. Nu, piemēram, līguma pārtraukšanas gadījumā patērētais diez vai zinās, kurš uh, uzņēmums viņam ir izdevīgāks, tad, ja potenciāli viņš vēlēsies pārtraukt līguma attiecības. domājams, ka vienotajos tirdzniecības noteikumos būtu jāparedz vismaz tādi paši aizsardzības pasākumi, kā patreiz spēkā sošajā direktīvā. Patērētāja aizsardzības tiesību aktu no, mērķis ir pasargāt patērētāju, jo viņi ir vājākā līgumslēdzēja puse patērētāja aizsardzības mazināšana nevar attaisnot pat ar to, ka mēs samazinām sl slogu uzņēmējiem. Kā jau es pieminēju, jau šobrīd esošajās tiesību aktos ir šīs atkāpšanās tiesības, tās vajadzētu pilnībā harmonizēt patērētāja tiesību vārdā. Uh, Vēlreiz gribu atkārtot, ka abos piedāvātajos instrumentos nav īpaši liela atšķirība, un jaunie vienotie tirdzniecības noteikumi nepiedāvā būtisks uzlabojums. Šīs teksta redakcijas atšķirības var radīt pārpratumus it īpaši 4. Eh, panta, 4. pants pirmajā pielikumā vienotiem tirdzniecības noteikumiem eh, ir ārkārtīgi plašs un tādēļ to var interpretēt ļoti dažādi. Vai tiks ieviesti vienotie tirdzniecības noteikumi vai nē, to mēs vēl šobrīd nezinām. Rodas vairāki principiāli jautājumi, kas nav atbildēti. Kā mēs nodrošināsim to, lai vienotie tirzniecības noteikumi strādātu gludi un paralēli ar patērētāja aizsardzības direktīvu, kā tie varēs sadzīvot? Kāds ir risinājums? noteikti ir nepieciešams uzlabot vienotos tirdzniecības noteikums un IMCO jāprūpēs par to, lai tie dotu būtisku labumu patērētājiem. Bet varbūt varētu arī mazāk invazīvas metodas izmantot, kā piemēram modeļu kontrakts, kas šeit tika pieminēta. Nedrīkstam aizmirst uzdot jautājumu, vai vienotie tirdzniecības noteikumi patiesi ir nepieciešami vai nē patērētāja aizsardzības direktīvas darbība vēl pilnībā nav izanalizēta. Varbūt, ka vajadzētu ļaut dot tai laiku vēl padarboties un tad izanalizēt. Mēs uzskatām, ka šie distants līgumi būs aizvien svarīgāk nākotnē un tādēļ jāskatās, kā tieši šajā režīmā varētu aizsargāt patērētājs. Mums ir nepieciešama tāda virzība uz priekšu, kas apmierinātu visas iesaistītās puses. Paldies! Time. Liels paldies! Paldies arī, ka ievarot jūs runai atvēloto laiku, un tagad pēdējā eksperta uzstāšanās, pirms pievēršamies nākošajai jautājuma atbilžu kārtai. Doktors Ruperts Bellinghausens, esmu gandarīts dot jums vārdu. Desmit minūtes, lūdzu. Eh, Paldies. Cienījumās tāmas un godājumie kungi. Uh, Šodien izteikšos Valsijas advokātu biedrības vārdā, centīšos um, sniegt jums mūsu advokātu viedokli no praktiķa uh, puses. Mēs esam um, skatījuši šo vienoto Eiropas uh, pārdošanas noteikumu ieviešanu, nodrošinot uh, to, lai mm, galvenokārt mēs uh, uzsvaru liktu uz to, vai šie noteikumi dos kaut ko labu Eiropai, un vai šīs vienotās pārdošanas tiesības Eiropā nodrošinās to, lai patērētāji var pirkt preces saskaņā ar vienotiem noteikumiem visā Eiropā. Jā, protams, tas izklausās brīnišķīgi gan patērētājiem, gan arī pārdevējām. Šīs dienas temats, kā jau minēja Vorner kungs, īsnībā neko daudz eh, nepasaka, tāpēc, ka atšķirības eh, piemēram, atsaukšanas gadījumā, ir pavisam nelielas. Un kā minēja otrais runātājs, šeit mēs salīdzinām divas pilnīgi atšķirīgas un nesalīdzināmas lietas. Es vēlētos teikt sekojošo. Šeit pirmajā slaidā jūs redzat, ka vienotie um, tirdzniecības noteikumi uh, stāv vienā līmenī ar dalību valstu tirdzniecības noteikumiem, proti to abu mērķis ir integrēt patērētāju tiesības. Tādējādi tas nodrošinātu pilnībā harmonizētas patērētāju tiesības, arī runa par minimālo harmonizāciju. Jā, protams, šāda salīdzināšana ir ļoti svarīga, bet tas nav vienīgais um, vienoto Eiropas uh, tirdzniecības noteikumu mērķis. Uh, Tas pats ir sakāms arī attiecībā uz patērētā aizsardzības direktīvu. Es īsti nevēlētos jautāt uh, iepriekšējiem runātājiem, ko tad dotu šie atsevišķie dalībvalstu noteikumi papildus uh, di patērētāja aizsardzības direktīvai. Ir jādomā par to, kas no tā visa izriet, un, protams, ka šeit parādās arī vairāki citi labumi. Ir jānodrošina iekšējā tirgus veicināšana, un, ja runa par patērētāju aizsardzību, tad es piekrītu eh, Stoika kungam, kurš runāja par Beļģijas tiesībām. Arī attiecībā uz Vācijas tiesībām šie standarti ga, tiek gandrīz pilnībā izpildīti. Šajos vienotajos noteikumos parādās vainu identiskas mm, tiesības Vācijas tiesībām vai pat augstākas. Ja runa par atsaukšanu, tad ir jāatcerās, ka šie vienotie noteikumi attiecībā uz uh, patērētā aizsardzību var nodrošināt ļoti izšķirošas lietas. Pilnajā harmonizācijā tiek pārņemti standarti gan arī pilnā formā, it īpaši ir runa par atsaukumu. Uh, Ja runa par minimālo harmonizāciju, tad, protams, šeit parādās sadalīšanās. Šajā slaidā jūs to ļoti labi redzat, jo dalība valstīs šīs, šie pārdošanas noteikumi tiek interpretēti un īstenoti atšķirīgā veidā. Līdz ar to nevar teikt, ka harmonizācija ir pilnīga. To jau mēs šodien pieredzējām, tad, kad eh, tika runāts par pienākumu sniegt informāciju, kāds ir uzlikts pārdevējam. Ja runa par minimālo harmonizāciju, tad vienotie noteikumi var dot labumu, jo šajos vienotajos noteikumos īstenošana notiek vēsturiski iepriekš nepieredzētā un mm, neizmantotā formā. Uh, aptuveni vienā un tajā pašā brīdī šīs patērētāju tiesības ir jāīsteno saskaņā ar jaunām Eiropas tirzniecības tiesībām. Tas noteikti būs pievilcīgi abām pusēm, ne tikai lietotājiem, bet arī uzņēmējiem. Šeit nav runa par to, ka ar pilnu harmonizāciju rastos jauna fragmentācija. Mēs uzskatām, ka šeit radīsies jauna augstākas kvalitātes harmonizācija salīdzinājumā ar šiem atsevišķajiem sniegumiem, ko dod katra no 27 dalībvalstīm. Arī no patērētā aizsardzības viedokļa šie noteikumi nodrošina daudz vairāk nekā patērētā aizsardzības direktīva. Šeit, protams, ir jāuzdod vienmēr jautājums, ko gan iegūs patērētājs, ja atsaukuma tiesības visās dalībvalstīs būs vienādas. Bet, ja konkrētu preci uh, viņš nemaz nevar nopirkt no citas dalībvalstu uzņēmuma, tāpēc, ka šis uzņēmums nenodrošina šīs preces piegādi uz piecai dalībvalsti. Jā, protams, ir daudz mazu uzņēmumu, bet arī lielāku uzņēmumu, kas, diemžēl, baidās no izmaksām, eh, kas rastos, ja viņi piedāvātu savu preci nopirkt visās 27 dalībvalstīs. Amerikā savukārt eh, ir iespēja izmantot vienotas Eiropas tiesības. Vienotas tiesības. Savukārt, tagad, ja kāds amerikāņu uzņēmējs vēlas pārdot eh, savas preces Eiropā, tad viņam ir jāsaskarās ar 26 atšķirīgiem pārdošanas noteikumiem. Līdz ar to šis uzņēmējs apiet Eiropu ar līkumu un koncentrējas varbūt tikai uz lielākajām dalībvalstīm, kur m, mm, šis iegūms, šī pēļņa, ko viņš gūtu, attaisno izdevumus. Ja runa par šo atsaukumu, tad bieži vien vairākās valstīs, mazākās valstīs, pircēji nemaz nevar iegādāties preces, jo tās netiek piedāvātas tieši lielo izmaksu dēļ. Tagad es atgriezīšos pie atsaukuma tiesībām. Šeit es varu izteikties pavisam īsi, varu ātri izskriet cauri slaidiem, jo iepriekšējie runātāji jau uh, runāja par to, ka šeit var atrast gandrīz to pašu, ko patērētātiesību direktīvā. Šeit pa kreisi esmu ar sarkanu izcēlis patērētā aizsardzību direktīvu. Es uzskatu, ka tas ir pietiekami svarīgi, jo šeit ir runa ne tikai par patērētā tiesību aizsardzību, bet gan arī par kompromisa rašanu starp patērētājiem un arī uzņēmējiem. Uh, Šeit, šajos slaidos, esmu itin skaidri dokumentējis likuma devēja vēlmi, un proti šeit likuma devējs ir vēlējies nodrošināt augstāku patērētāju aizsardzību atsaukuma gadījumos. Šeit nākamajos slaidos mēs varam konstatēt, ka viss ir gandrīz identiski. Tātad, ja runa par atsaukumu tiesībām kā tādām, šeit jūs varat redzēt arī izņēmumus. Šeit ir arī pārskats par tiesību piemērošanu, par atsaukuma termiņiem, par to, kāda ietekme ir atsaukumam. Pēc tam arī ir tirgotāja pienākumi un arī patērētāja pienākumi pēc atsaukuma izmantošanas. Un beigās arī tiek runāts par to, eh, kāda ietekme ir arī papildu nosacījumiem līgumos. Tāpat arī jautājums par ārkārtas gadījumiem. Nu, var konstatēt to, ka attiecībā uz uh, Atsaukuma tiesībām patērētājiem nevajadzētu baidīties no vienātajiem tirzniecības noteikumiem. Šķiet, ka šeit direktīva ir pārņemta gandrīz identiski. Domāju, ka arī citās jomās nevajadzētu no šiem noteikumiem baidīties. Šie vienotie noteikumi īstenībā runā tikai un vienīgi par patērēto aizsardzību. Šeit, nu, attiecībā uz atsaukuma tiesībām, mēs jau redzējām, e, ko tas varētu dot. Tas varētu dot to, ka preces varētu pārdot visās dalību valstīs, jo tikai vienu reizi vajadzētu paskatīties, ko tad dod šie noteikumi, vajadzētu ar tiem iepazīties, līdz ar to patērētāji varētu pirkt vairāk preču par zemāku cenu, un viņiem arī nāktos uh, um, izskatīt tikai šos vienus Eiropas noteikumus tā vietā, lai viņi cītīgi pētītu daudzus un dažādus noteikumus, kas ir spēkā dažādās valstīs. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Paldies uh, par šiem vērtīgiem datiem. Es domāju, ka mums rodas daudz jautājumu par salīdzinošo informāciju, salīdzinot uh, patērētāju direk aizsardzības direktīvu, jauniem noteikumiem un nacionāliem noteikumiem. Es zinu, ka komisija ir publicējusi pamatīgi dokumentu ar visiem šiem aspektiem, ja jūs vēlētos tos redzēt. Līdz ar to oficiālās prezentācijas ir izskanējušas un tagad eh, komentāri otrajai ekspertu uh, prezentāciju kārtē, un tad varbūt pāriesim pie vispārīgākiem secinājumiem par visu priekšlikumu. Un vēlreiz gribu sacīt, ja vēl kāds no ekspertiem gribas, vēlas piedalīties debatēs, tad droši dariet to, vienkārši man signalizējiet, lai tiktu iekļaut runātāju sarakstā. Tagad paskatīšos, kuri deputāti vēlas izteikties diskusijās. Vai kāds vēlas būt pirmais runātājs šais diskusijās? Varbūt tad es varētu sākt debates. Es domāju, mēs noklausīsimies ļoti interesantu, skaidru analīzi no doktora Bellinghausena puses un Varnera kunga puses. Tātad tie ir uh, eh, juristi eksperti un secinājums ir tāds, ka kopīgie uh, eh, vienotā Eiropas tirdzniecības noteikumi un uh, šī patērēta aizsardzības direktīva darbotos paralēli. To jau sacīja arī Mājerkungs, tas mums nav nekāds pārsteigums. Taču Vornera kunga un Glajensas kundzes sacītais komentārs. Ja būtiskās lietas vienotojas Eiropas tirdzniecības noteikumos atbilst patērēja aizsardzības direktīvā, vai e, turklāt šī direktīva taču vēl nav pilnīgi transponēta. Ja šai patērētāja tiesību direktīvai ir tie paši labumi, kas kopīgi vienoties Eiropas tirdzniecības noteikumos, tad kāpēc būtu jāievieš tādi vienotie tirdzniecības noteikumi? Vai arī Kā daži saka, vienotie Eiropas tirdzniecības noteikumi ir labāki par patērētiesību direktīvam. Varbūt tad paraugoties uz šiem salīdzinājumiem, mēs varētu norādīt, kāda ir attiecības starp, starp šiem abiem un 27 tiesību aktu kopumiem no dalību valstīm. Te var runāt par harmonizētās regulas īstenošanu vai regulējumu īstenošanu. Vai vienot Eiropas tirdzniecības noteikumi ir atbildi uz to, ka dalībvalsts nespēja attiecīgi harmonizēt patērētiesību direktīvu, un tāpēc mums nepieciešami noteikumi. Vai arī šie noteikumi piedāvā kaut ko tādu, kas nepastāv harmonizētajā direktīvā? Es nezinu, vai Bellinghausens kungs gribētu sākt diskusijas par to attiecībā uz jūsu salīdzinājumu. Pastāstiet mums par harmonizāciju, kāpēc ir 27 eh, tādas kā kastītes harmonizētā režīmā. Paldies! Jā, tas ir tī. Jā, paldies! Bet tiešām um, tas ir status quo, tas ir tāds kā izējas punkts, ja mēs paskatāmies uz šo minimālo harmonizāciju. Uh, Šeit mēs uzreiz eh, nezinām, kāds ir tiesiskais pamats. Bet šī pilnā harmonizācija īstenībā atduras pie uh, savām robežām. To jau mēs redzējām patērētāju tiesību direktīvā. Un pēc tam, ja mēs politiski konstatējam, ka tālāk mēs nevaram iet, nu vismaz ar lieliem soļiem mēs nevaram tālāk iet, tad, manuprāt, vienotie Eiropas eh, tirniecības noteikumi ir ļoti labs, ļoti laba izēja. Beigās es abas šos jūsu jautājumus varu atbildēt eh, ar jā, pozitīvi. Es domāju, ka šie vienotie tirdzniecības noteikumi nodrošinās labāku patērētāju aizsardzību, jo fragmentācija līdz ar to tiek izslēgta un parādās iespēja ķerties klāt jaunam um, tiesību aktam, kuram nav nekādas vēstures un kuru var uzreiz vienādi īstenot bet mums ir jāiet arī mazliet tālāk. Mums vajadzētu skatīties uz eh, šiem vienotajiem noteikumiem ne tikai no patērētāju aizsardzības viedokļa, mums ir jādomā arī par iekšējo tirgu. Esmu ļoti priecīgs par to, ka mazie uzņēmēji līdz ar to varēs savas preces piedāvāt visā Eiropā, iespējams par labāku cenu. Tiešām var atbildēt ar jā uz abiem šiem jautājumiem. Es šeit saskatu lielu pievienoto vērtību vienotajiem Eiropas noteikumiem. Um, Mr. Warner, I'm going to get Mr. Warner. Warner kungs, lūdzu vispirms jūsu atbildi, un tad Švāba kungs vēlas komentēt. Paldies priekšsēdētāji. Es pievēršos Bellinghausena kunga argumentiem. Ja ir, ir grūti īstenot kādu tiesību aktu 27 dalībvalstīs, tad šajā gadījumā piedāvājums ir tāds, ka Šos vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus īstenos katrs uzņēmums Eiropā. Tad skaidrs samazināsies arī sadrumstalotība. Otrs komentārs no manas puses priekšsēdētais pamatoti pieminēja patērēt tiesību direktīvās iekļautā, direktīvā iekļautās tiesības, tādas pašas, kādas tas ir vienotās Eiropas tirdzniecības noteikumos. Taču patiesībā tās no juridiskā viedokļa nav pilnīgi identiskas un uh, var, uh, jo teksts nav tieši tāds pats, var, tas ir atvērts interpretācija, juridiski tā tas ir traktējams atšķirīgi. Šim Un tas jāpaturprātā. Jūs jautājat, vai ir kāds labums no tā, ka vienoties Eiropas, Eiropas tirdzniecības noteikumos ir paredzēta atkāpšanās iespēja. Ir divi režīmi paredzēti, kuru izējas punkts ir visnotaļ līdzīgs Un eh, ņemot vērā vidi, skaidrs, ka, ka tie attīstīsies 5-10 eh, gadu laikā eh, tieši tikpat tuvu, kā tie ir tagad, un līdz ar to situācija būs līdzīga. Paldies, turpina priekšsādā Švāba kungs, vēlējās ko sacīt. Vai vēl kāds no deputātiem vēlēsies izteikties, piedalīties diskusijas? Lūdzu, Švāba kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es arī to pamanīju, bet es vēlētu tos vēlreiz pārbaudīt, detalizēt, vai tā tiešām ir, un es arī labprāt iesniegtu grozījumu attiecībā uz šo atšķirīgo formulēju attiecībā uz atsaukuma tiesībām. Priekšsēdētājs redzu, ka šīs diskusijas parāda, ka šis temats ir saistīts ne tikai ar detaļām, bet gan ar uh, tādu milzīgu dilēmu, kuras priekšā tagad stāv Eiropas likumdevēji. Bellinghausen kungs, manuprāt, man ir mazliet atšķirīgāks viedoklis. Es uzskatu, ka ar minimālo harmonizāciju, jā, protams, mēs nevaram nokļūt pie vienota risinājuma. Tas nevienam nav noslēpums. Ja runa par pilnu harmonizāciju, uzskatu, ka arī tad mēs nenonāksim pie vienāda, vienādas piemērošanas. Uh, Tieši tāpēc mums vajadzētu vēl strādāt pie iekšējā tirgus pārvaldības uh, temata. Taču neesmu nemaz tik liels kritiķis attiecībā uz šo priekšlikumu. Es saprotu, ka šī pilnīgā harmonizācija, ko ieteica Zeiferta kungs un pārējie runātāji, nu jā, varbūt tas ir labākais risinājums. Es strādāju šeit jau astoņus gadus kā deputāts, Lēnis kungs un arī daudzi citi strādā šeit daudz ilgāk. Uh, Jā, protams, tas nebūtu nemaz tik slikti nodrošināt šo uh, vienoto piemērošanu, bet ir jāatcerās, ka uh, iekšējā tirgu mm, ir ļoti daudz dažādu jautājumu, kas ir jārisina. Esmu pat īstenībā priecīgs, ka tik daudz kas notiek vienlaicīgi. Protams, šie jautājumi ir komplicēti, tāpēc es uzskatu, ka likumdevējam uh, šī izēja varbūt nav tā pati labākā. Es tā kā sliecos uz to, ka mums vajadzētu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tad beidzot mēs sāktu kaut ko darīt. Seiferta kungs, jūs runājāt par mazajiem uzņēmumiem, kuriem viss ir tā diezgan neparedzami. Gujensas kundze minēja, ka mēs esam gatavi Eiropas līmenī rast pareizo izeju. Nu, tad šis um, piedāvājums iespējams būtu akceptējams. Taču mēs zinām, ka patērētāja tiesību direktīvas piemērošana, diemžēl, um, nav spīdoša. Bieži vien šie jautājumi tiek risināti kaut kur citur, nevis Eiropas līmenī. Esmu nedaudz izmisis, jo īsti nezinu, kā mēs varētu šeit panākt uh, kopsaucēju. Ir jāatcerās, ka mums šeit ir jāpieņem lēmums, vai mēs vēlamies vairāk Eiropas vai mazāk Eiropas. Uh, Mums ir arī jāapzinās, ka tādā gadījumā mums būs jābūt uh, gataviem aizstāvēt šo mūsu risinājumu dažādās patērētā organizācijās. Harmonizēšanas ceļš iespējams būtu labākais, bet tikai tādā gadījumā, ja mēs to varēsim piemērot jau tuvākajos gados, nevis uh, tad, kad uh, mēs to darīsim tikai kaut kad pēc vairākiem gadiem. Atvainojos priekšādātā, tas īstenībā bija jautājums vairāk tādi kā komentāri. Paldies, saka priekšstādātājs, taču jūsu komentārs bija svarīgs. Vispirms es vēlētos uzklausīt uh, vairākus jautājumus un pēc tam pievērsties filozofiskiem jautājumiem, uz kuriem norādīja Švābakums. Vai kāds vēlas uzdot kādu konkrētu jautājumu uz ekspertiem? Nu, labi, tad uh, pāriesim pie paplašinātākām debatēm, vispārīgākām, kā sacīja Švābakungs. Komisija ir. Uh, nākus klēr savu priekšlikumu. Mēs esam uzklausījuši vairākus viedokļus, kā norādīja Švāba kungs. Mums būs jāizdara savu izvēli, kāds ir realistiski ejams ceļš. Un tagad atgriežos pie Saiferta sākuma slaida, kur bija minēts, ka Uh, pēc izvēles īstenotie vienotie Eiropas tirdzniecības noteikumi darbosies tikai tād, ja tie būs labi sabalansēti un abas iesaistītās puses atzīs, ka tā ir pareizā izvēle. Es nezinu, vai mēs esam izskatījuši visus atšķirīgos aspektus šim priekšlikumam. Varbūt tad visi pieci mūsu prezentāciju sagatavotāji šajā diskusiju kārtā varētu pastāstīt, kā mums būtu jārīkojas tālāk. Kloņēns kundze jau ir pastāstījis par alternatīvu, ko viņi vēlētos piedāvāt. Taču man šķiet, ka Saiferta sacītais ir jāņem vērā. Ja nevienu šis priekšlikums neapmierina, to arī norādīju Šalmaier kungs. Ja nevienu šis priekšlikums neapmierina, tad iespējams mums būs jāizskata alternatīvas. Un varbūt cits aspekts, ko mēs varētu skatīt no mūsu perspektīvas, varētu būt saistīts ar pieejamajiem resursiem. Gojenes kundze norādīja, ka mums drīzāk būtu jāstrādā pie pašreizējās situācijas ar patērētāju, situācijas ar patērētiesību direktīvu, kas vēl nav īstenot. Un Švābekungs man šķiet arī uz to norādīja, ka šis ir īstais brīdis uh, visus mūsu uh, resursus neveltīt uh, tādam izvēles instrumentam, kas izraisa plašas diskusijas, varbūt mēs labāk varētu uzlabot patērēt tiesību direktīvu. Un pēc tam, kad Eiropas tirniecības likuma tiesības tiktu īstenots, tad šķiet. Uh, uh mēs nu, varētu virzīties tālāk. Nu, varbūt es varētu atgriezties pie Stuika kunga. Varbūt jūs varētu savu, eh, kā viens pēc otru pastāstīt, ko jūs domājat varētu vēl darīt, un tad referenti varētu mums nedaudz pastāstīt par nākošajiem soļiem. Tā ir skaitā arī attiecībā uz veselības eh, novērtējumu veselības pārbaudi ieteiksmes novērtējumu. Tad lūdzu, profesors Stoika, paldies priekšstādātāji, kā rīkoties tālāk. Es domāju, būtu jāpraugās uz uh, kopiem Eiropas tirzniecības noteikumiem, kā ko tādu, kas neliedz tālāk veidot, uh, būvēt būvi uz uh, jau iegūtajiem tiesību aktiem tas neizslēdz iespēju tālāk harmonizēt noteikumus. Varbūt varētu būt kāda, kāds pārtraukums pāris gadiem, vai notiks pilnīga harmonizācija vai nē, es to nezinu, taču, ja tāda būs, tad es tā dzirdu, būs problēmas arī īstenošana, ar sadrumstalošanos, bet varbūt to nevajadzētu pārspīlēt. Mums ir atšķirīgas juridiskās sistēmas un arī tiesības. Vienotais faktors, protams, būtu Eiropas Savienības tiesa. Un tas attiec gan ir uz patērētāju akī, gan uz vienotajiem Eiropas Savienības noteikumiem. Es domāju, mums būtu jāsniedz iespējas jau pierādīt vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem, taču nedrīkst arī tos uzskatīt par pēdējo soli mūsu attīstībā. Tas bija auch äh, mein Fazit. Äh, let's... Jā, es arī iespējams tāpat teiktu, mums vajadzētu šiem kopējiem noteikumiem dot iespēju izpausties. Jā, kopējā, tie, kopējās tirniecības tiesības patērētājiem var daudz ko dot. Iespējams, ka šeit ir vairāk priekšrocību nekā trūkumu. Jā, varbūt kādā no dalību valstīm mm, šķiet, ka ir mazliet lielāka patērētāja aizsardzība nekā citur. Protams, to vajadzētu izsvērt. Uh, Un, ja ir runa par augstākiem kopējiem patērētāju aizsardzības standartiem, visumā, visās dalībvalstīs, tad eh, iespējams varbūt vajadzētu akceptēt to, ka dažās, dažos gadījumos eh, šie aizsardzības standarti samazināsies. Iespējams, pēc 20, 30 gadiem neviens patērētājs vairs neatcerēsies šīs iespējās eh, šīs iepriekšējās dalībvalstu tiesības, jo, jo vienotie noteikumi būs tik brīnišķīgi, ka uh, visi ar tiem būs mierā. Jā, also ich möchte noch mal kurz auf eine Bemerkung von Herrn Š... Es vēlētos nedaudz īsi komentēt Švāba kunga uh, izteikumu. Nu, jā, ļoti grūti ir panākt šādu vienotu piemērošanu. Nu, īsti nav skaidrs, uh, kāds šis garantijas eh, periods ir, vai, vai, vai noilguma periods ir vislabākais. Mēs varētu šeit simts gadus diskutēt, vai tie ir divi, trīs vai desmit gadi. Uzskatu, ka vienota Eiropas noteikumi ir saprātīgs risinājums. Tāpat kā to minēja Belinghausena kungs, šeit nav um, nekādu vēsturisku problēmu, nav nekāda vēsturiska uh, ieieta ceļa kas mums būtu e, jāizmanto. Es domāju, ka tas runā pretī, e, mm, runā pretī e, tam, ko mēs īstenībā vēlamies panākt. Nu, ja jau šeit īsti nav skaidrs, kā mēs to varēsim piemērot, tad varbūt mums vajadzētu tomēr pamēģināt to darīt. Un pretējā gadījumā varbūt mēs saskarsimies ar katastrofu. Es īsti nevēlos šeit uh, salīdzināt eh, vienotos noteikumus un akī. Šeit runa ir par jaunu projektu. Negribētu teikt, ka patērētāji tagad būtu absolūti neaizsargāti, bet šķiet, ka šeit tagad veidojas tāda kā konkurence starp patērētāju aizsardzības direktīvu un vienotajiem noteikumiem, un šī konkurence, manuprāt, nav veselīga. Paldies! Es domāju, ka mēs lielā mērā pārvērtējam uh, Eh, harmonizācijas trūkumu kontraktu līgumos. Mēs rodam it, radam it kā mītu par to, ka vienotie tirsniecības noteikumi pēkšņi ieviesīs vienu sistēmu visiem MVU. Tā nav taisnība. MVU būs jātiek galā ar dažādām juridiskām sistēmām. Viena lieta gan ir skaidra, ieviesīsim vienoties tirsniecības noteikumus, būs daudz jaunas darba vietas juristiem, kas varēs skaidrot un pētīt šīs atšķirības. Uh, Mēs uzskatām, ka šīs te brīvprātīgi lietojamais instruments nav laba izvēle patērētājiem. To varētu tā kā tādu pilotu projektu ieviest. Un, bet mēs domājam, ka tā būtu tāda spēlēšanās ar patērētāju un patērētāju pakļaušana riskam. Švāba kungam piekrīt, mums vajadzētu meklēt modeļu, modeļu līgumu vai kontraktu un domāt par to, eh, kā mēs varam ieviest šos te mīkstos noteikumus un praksē atvieglot MVU darbību. Jāmēģina, protams, būt elastīgiem sarunu gaitā. mums vajadzētu ieviest tādu sistēmu, ka tiesā nonāktu pēc iespējas mazāk lietu un ka uzņēmējiem šī sistēma būtu tāda, kas palīdz darboties un patērētāji arī tā aizsargāt. Vārner kungs lūdzu. Par nākotni. Nav šābu, ka ir nepieciešams pilnībā ieviest patērētāja aizsardzības direktīvu un tikai pēc tam mēs varam apzināt, vai ir nepieciešamība vēl tālāk meklēt, risin, meklēt risinājums jautājumiem, kas atrodas direktīvas aptvērumā Nav jēgas izstrādāt tiesību aktu ilgu, ilgu laiku, kā piemēram šo patērētāju aizsardzības direktīvu, un pēc tam neļaut tai pietiekami ilgi darboties. Gal galā tā harmonizē dažādus pamatu noteikumus un šos distances nolīgumus, kas ir ļoti būtiski aspekti. Es domāju, jādod direktīvai laiks pilnībā iedarboties. Mums ir jāmēģina koncentrēt spēki uz tādām jomām, kur ir īpaši jārisina problēmas, nu, piemēram, digitālās tiesības un eh, patreizējo juridisko barjeru nojaukšanu, kas kavē pārrobežu tirzniecību. Nu, piemēram, jautājumi, kas saistīti ar intelektuālo īpašumu, ar dažādiem brendiem un tā tālāk. Uh, Izstrādājot noteikumus šajās jomās, mēs tiešām mainīsim uzņēmējdarbības vidi. Mums ir jāatzina, jāapzina galvenās barjeras, kas kavē pārobežu darbību uzņēmumiem. tādi jautājumi kā produktu izplatīšana, noteikumi un tā tālāk ir svar, eh, nodokļu noteikumi ir svarīgi uzņēmējiem, kas vēlas darboties citā valstī un nevis šie te kontraktu noteikumi, līguma noteikumi vienotie tirdzniecības noteikumi jāizstrādā tā, lai patērētājiem būtu kāds labums no tā. Protams, viedokļi būs atšķirīgi par to, bet viena lieta ir skaidra, ka, lai arī ko mēs darītu, tad patērētājiem no tā jāgūst kaut kāds labums. Tas ir jādara patērētāju vārdā, ko mēs darām. Paldies! Šādrmēr kungs, varbūt jūs vēlaties iezīmēt uh, nākotnes perspektīvas no savu viedokli, un pēc tam Majer kungs un Sena Halovs kundze varētu izteikt dažus noslēguma komentārus. Šeit tika uzdoti vairāki jautājumi par pieejamo informāciju, piemēram. Domāju, ka būtu ļoti labi, ja jūs varētu apstiprināt to, ka jūs vēlētos ļoti plašu informāciju par to, kā vienotie tirzniecības noteikumi salīdzinās ar dalību valstu patērētājsardzības noteikumiem. Manuprāt, šo informāciju var kaut kur saņemt, bet jūs droši vien varētu to ļoti precīzi mums pateikt. Un vēl arī par, e, iezīmējiet nākotnes perspektīvas no jūsu viedokļa, lūdzu. Paldies, priekšēdētā. Vispirms atbildēšu uz jūsu skaidro tiešo jautājumu. Uh, jums un arī pārējo Eiropas parlamenta komiteja priekšsēdētājiem un arī padomēm. Es padomē esam iesnieguši divas tabulas. Pirmā tabula eh, tika sagatavota jau pirms vairākiem mēnešiem, šķiet pavasarī. Tur mēs salīdzinām šos noteikumus ar akī. Otra tabula vēl nav pilnībā pabeigta. Tur ir salīdzinājums starp eh, kopējiem tiesību noteikumiem tad obligātajiem aspektiem un dalību valstu īstenošanas noteikumiem, ir īpaši runa par neharmonizētajām tiesībām. Esam nosūtījuši šīs abas tabulas gan jums, gan arī padomei, un tur ir iekļauti gan puse no patērēto aizsardzības noteikumiem, gan arī puse no dalību valstīm. Otro daļu mēs nosūtīsim mm, vai nu šī gada beigās, vai arī nākamā gada sākumā. Šeit mēs vēlējāmies dot uh, atbildes uz uh, šīm diskusijām, kas notika IMCO uh, komitejā jau agrāk. Tātad mēs esam jau iesnieguši daļu no šī salīdzinājuma un turpmāk iesniegsim arī otro salīdzinājuma daļu. Mm, to esam darījuši, lai atvieglotu Eiropas parlamentam darbu, gatavojot šos tiesību aktus. Par šīs dienas debatēm. Pirmkārt, uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski noteikt, ka otrajā šīs uzklausīšanas daļā abi eksperti vienbalsīgi nonāca pie vienotā paša iznākuma. To mēs nedrīkstētu aizmirst. Abi teica, ka šie noteikumi, kopējie Eiropas saimniecības noteikumi attiecībā uz patērētāju aizsardzību nosaka tieši to pašu, kas jau ir paredzēts uh, patērēja tiesību direktīvā. Šis secinājums ir ārkārtīgi būtisks, to mēs nedrīkstētu aizmirst. Divi mazāki punkti, ko pieminēja Vorner kungs. Ja eh, patērētāju tiesību direktīvā parādās divi mazāki nosacījumi, kur parādās spēles noteikumi patērētājiem, te ir runa par to, kad var izvēlēties atlīdzību. Šeit ir runa par Franciju. Un otrais tas attiecās tikai uz telpu līgumiem. Attiecībā uz piemērošanas uh, aspektiem, ja runa par pārobežu darījumiem, tad īsnībā to pat varētu neņemt vērā. Otrais ir slieksnis. Patērētāja tiesība direktīvā runa par 50 eiro, un dalībvalstis var arī šo summu samazināt. Mums ir vajadzīgs kaut kāds slieksnis šajos kopējos Eiropas noteikumos, un tad mēs pieņēmām to, ko likumdevējs jau ir akceptējis, proti tie ir 50 eiro. Nu jā, protams, dalībvalstis var piemērot zemāku slieksni, taču ir skaidrs, ka arī ir tādas valstis, kur vispār nav noteikts nekāds slieksnis. Mēs izvēlējāmies to slieksni, ko ir akceptējis Eiropas parlaments. Tāpēc nu, šeit mums būtu grūti ko pārmest. Taču pats svarīgākais pēc šīm debatēm ir tas, ka nav nekādu atšķirību. Tagad ir jautājums par to, kā mēs to varētu, varētu izvērtēt. Šeit pastāv atšķirības starp Vornera kunga teikto, kurš teica, ka nav nekādas pievienotās vērtības, un Bellinghausen kungs savukārt teica, ka šis, šī pievienotā vērtība ir patērētāja plašākās izvēles iespējas. Un tagad es atgriežos pie jūsu priekšsēdētāja kungs uzstādītā jautājuma. Kas tad ir šī pievienotā vērtība? Nu, šeit mēs varam paskatīties tikai uz atsaukuma tiesību nodaļu. Šeit nav nekādas pievienotās vērtības. Mēs to nekad arī neesam apgalvojuši. Mēs vienmēr esam teikuši, ka esam pārņēmuši to, kas ir iekļauts patērētā tiesību direktīvā, un esam to viens pret viens iekļāvuši Eiropas vienotajos tirdzniecības noteikumos pievienotā vērtība. Un šeit es atbildēšu uz jūsu jautājumu priekšēdētē, kungs. Šeit pastrādās trīs moduļi, kas tiek uh, pilnībā harmonizēti. Te ir runa par informāciju, kas ir jāsniedz, atsaukumu un risku. Protams, tie visi ir pārņemti kopējos tirdzniecības noteikumos. Vēl papildus esam pārņēmuši desmit punktus, kas tiek piedāvāti šajos pie, Mm, kopējos tirdzniecības noteikumos. Tie arī nodrošina pievienoto vērtību, tie arī nodrošina augstāku patērēto aizsardzību. Šeit nav runa tikai par to, ko pieminēja Bellinghausenkungs, te ir arī juridiskā aizsardzība patērētājiem. Tagad atgriezīšos pie tā, ko eh, jūs eh, pieminējāt šajās plašākajās filozofiskajās debatēs, proti alternatīvu jautājums. Pirms īsa laika uh, Man tā īsti nebija skaidrs, kas īsti ir domāts ar um, modeļu līgumiem. Ideja ir šāda. Kopējie tirsniecības noteikumi ir tāds vienots tiesiskais pamats. Tās ir vienotas tiesības, saskaņā ar kurām uh, uzņēmumi var pārdot savu preci. Bet, protams, tie ir jāpiemēro, tie ir jāadaptē, un tas ir jādara ar konkrētiem līgumiem. Tieši tāda arī ir ideja. Uh, Komisija kopā ar ieinteresētajām pusēm, komisija to nedarīs viena, komisija izstrādās eh, tādu kā eh, paraugu līgumu. Un te es atgriežos pie Valsakunga teiktā. Nu, šeit ir šādi tiešsaistes uzņēmumi, kas strādā internetā, un tad ir arī mazie un vidējie uzņēmumi, kas vēlas izmantot eh, vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus kā tiesisko pamatu. Un tad šie uzņēmumi var paņemt paraugu līgumu, kas ir ievietots internetā un kas ir um, piemērots šīm vienotajām tiesībām, kas ir izstrādāts saskaņā ar šīm tiesībām, un tad šis uzņēmums arī zinās, ka šis līgums tiek akceptēts visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Pastāv arī citi līgumi, eh, kas ir paredzēti saskaņā ar patērētāju tiesību direktīvām, direktīvu un citām, citiem tiesību aktiem, kas ir pieņemti dalību valstīs. Tātad šeit ir runa par uh, šādu paraugu līgumu, kas tiek izstrādāts pēc vienotajiem noteikumiem un kas tiks akceptēts visās valstīs. Attiecībā uz patērētāju tiesību direktīvas um, piemērošanu, priekšsēdētāji jūs arī par to runājāt. Jā, protams, arī šeit mēs izmantojam resursus. Pirms divām nedēļām pie, pēc pēc divām nedēļām, 5. oktobrī, mums būs seminārs, kur būs iesaistīti arī dalībvalstu pārstāvi, un kur mēs diskutēsim un mēģināsim noteikt par to, vai direktīva tiek vienoti piemērota. Protams, mēs vēlamies to nodrošināt, šeit nav nekādu šaubu. Un tagad atgriezīšos pie jūsu plašākā jautājuma. Gan Stoika kungs, gan Bellinghauser kungs, gan Zeifeta kungs pieminēja to, ka uh, Ehm, komisijas priekšlikums visiem tagad ir pieejams. Šajā priekšlikumā tiek apsolīts gan patērētājiem, gan ehm, pārdevējiem augstāks aizsardzības līmenis. Šīs priekšlikums ir ehm, izvēles eh, priekšlikums, tad to var vai nu akceptēt, vai arī neakceptēt. Šo priekšlikumu mēs tagad varam apspriest. Uh, un balstoties uz priekšrocībām un uz trūkumiem, likumdevējs arī varēs pieņemt lēmumu, kas tiks pieņemts tiesību akta formā. Un varēs arī izlemt, vai tas nāks par labu patērētājiem un uzņēmējiem vai nē. Tas būtu viss. Paldies par šo ārkārtīgi nodarīgo skaidrojumu. Tagad došu vārdu Mairkungam, pēc tam Senalovs kundzei. Viņi izdarīs tādu kā kopsavilkumu. Jums katram ir pāris minūtes jūs rīcībā, lūdzu. Paldies. Kopsavilkumā. Parasti ir tā, ka, ja kāds vēlas pārdot kādu preci, nu tad vienkārši ir jāpasaka nu, par kādu cenu. Viņš saka, nu es pārdošu par, to par 120 eiro. Uh, Un, ja kādam šī prece patīk, tad tas arī eh, šo preci nopērk. Un tā tas notiek visās dalībvalstīs, un kādos 99% gadījumu viss arī notiek bez problēmām, preci tiek nosūtīta un pārdota. Bieži vien ir jāņem vērā dažādas tiesību sistēmas, un parādā, var parādīties arī problēmas. Svarīgākais ir tas, ka vispār var notikt šāds pārdošanas darījums. Ja pārobežu darījumos parādās problēmas, tad mums vajadzētu arī paskatīties, kas šeit uh, ir par cēloni šādām problēmām. Esmu pats to piedzīvojis, esmu internetā pasūtījis mm, priekšmetu par apmēram 120 eiro. Un pēc pārdošanas eh, līguma uh, parakstīšanas parādās izvēle, kur var attiksēt valsti. Uh, Nu, ja šeit ir Vācija, tad nav nekāda problēma, to var arī nopirkt. Bet, bet pēc tam paskatīsimies, kas notiek uz, attiecībā uz citām valstīm, piemēram, šīm pēdējām 12 dalību valstīm. Tad parādās cita lieta. Piecās gadījumos šīs valstis vienkārši tur nav, jo uzņēmējs uz šīm valstīm um, nepārdod. Bieži vien arī nākas atgriezties e, pie pārdevēja gadījumā, ja prece ir bijusi ar defektu, tad e, iespējams ir jāsaņem kompensācija un tā tālāk. Arī šeit var parādīties problēmas. Ir jāatcerās, ka mm, šeit galvenokārt ir jādomā par e, to, ka mēs vēlamies dot drošību gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Mēs vēlamies radīt uh, drošību mūsdienās, kur ir runa par to, ka visi līkumi tiek harmonizēti. To ir ļoti grūti nodrošināt. Var nodrošināt tikai kaut kādas detaļas. Mm, bieži vien mēs aizmirstam, ka patērēta aizsardzības un tirdzniecības jomā ir ārkārtīgi daudz dažādu likumu. Un tad uh, tie, kas pārdod šādus priekšmetus par 120 eiro, iespējams arī pārzina visus šos likumus, bet patērētājs diez vai tos pārzina. Mēs paskatāmies, kas notiek šajās valstīs. Vācijā ir savs komerc likums, citās valstīs ir citi nosacījumi, iespējams, Lielbritānijā arī ir līdzīgas lietas. Tieši tāpēc mēs arī mēģinam nodrošināt ar šiem noteikumiem, uh, tiem, kas nevēlas izmantot pašreizējo direktīvu, kas nespēja saskaņā šo direktīvu pārdot savu preci, tad šiem cilvēkiem mēs kā variantu piedāvājam šos noteikumus. Mums vajadzētu paskatīties, vai tas funkcionē. Nu, ja tas nefunkcionē, tad mēs varēsim to vienkārši atcelt. Un tas īstenībā neko nebūs ietekmējis, tāpēc, ka visi pārējie noteikumi jau būs spēkā. Nekas netiks atcelts, nekas netiks izmainīts nekas netiks likvidēts. Gluži pretēji. Šeit parādās papildu iespēja, jauna iespēja, ko var izvēlēties, un tas ietekmēs tikai pārdevēju un pircēju. Tad, ja tas nestrādā, mēs to uzreiz varam atcelt. Kas notiks tālāk? Tika jau pieminēts, ka ir plānota uzklausīšana dalībvalstu parlamentiem, jurī komiteja būs atbildīga, 5. decembrī ir Tautas uh, partijas grupas uzklausīšana. 2013. gada janvārī šis ziņojums no, nokļūs IMCO komitejā. Tāpat arī tiek veikts ietekmes izvērtējums, šeit arī ir atbildīgā juridiskā komiteja. Šeit nav runa par nekādu kontroli, bet gan tiks pasūtīta atsevišķa uzklausīšana, uh, kur Gebhardas kundze uzdos uh, vairākus jautājumus. Un tas notiek vispārējās uzklausīšanas ietveros. Uzskatu, ka tas ir pietiekami loģiski. Varbūt parlaments arī varētu uh, pasūtīt savu ietekmes izvērtējumu, lai mēs varētu visu tā rūpīgāk pārbaudīt. Tas būtu viss attiecībā uz turpmāko procedūru. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka šīs dienas uzklausīšana bija ārkārtīgi interesanta, dzirdējām ļoti atšķirīgus viedokļus, bet pamatos es domāju, ka šie viedokļi īstenībā nav nemaz tik atšķirīgi. Mēs vēlamies iekšēju aizsardzību, mēs vēlamies drošību, mēs vēlamies, lai pārdevējai varētu pārdot un pircēji varētu pirkt, un tam visam ir vajadzīgs tāds derīgs režīms. Esmu pārliecināts, ka šīs alternatīvās tiesības, šie papildu noteikumi ļaus mums Eiropā pārbaudīt kā tas darbotos, ja mums būtu viens likums, nevis 27 atsevišķi tiesiskie regulējumi, kurus vajadzētu pārzināt vienam mazajam uzņēmējam. Iespējams, visu varētu šeit iekļaut vienā aktā, un tādējādi arī patērētājiem nevajadzētu katru reizi formulēt savus līgumus. Nu, ja tas strādās, tad ļoti labi, ja nē, tad domāsim un meklēsim kaut ko citu. Paldies par šādu kopsalu, kopsavilkumu. Senālovs kundze, lūdzu, jūsu secinājumi. Paldies, priekšsādātāji. Debatas ir tikai sākušās. taču es šajos kopsavilkuma komentāros gribētu runāt ļoti konkrēti par atsevišķiem jautājumiem. kuri izskanēja šajās debatēs. Runāšu arī par tiem jautājumiem, kurus mēs uzdosim pieprato, pieprasot ietekmes novērtu, novērtējumu. Šeit kāds runāja par sistēmu, kurai nav vēsturiskā sloga. Nu, ja šīs vēsturiskais sloks nes sev līdz zinām patērētā aizsardzības līmeni, kas ir sasniegts eh, atsevišķās valstīs zināmā laikā, tad rodas jautājums, vai tas tomēr nevarētu stiprināt patērētāju uzticību un uzņēmēju uzticību. Par jautājumiem, ko mēs uzdosim, tie ir par transakciju izmaksām un par patērētāju uzticību. Mēs gribētu saņemt zināmas skaitļus par šīm jomām Ietekmes novērt, novērtējumā jau parādās zināmi skaitļi, kurus es šeit nolasīšu angliski. Tātad par transakciju izmaksām. Eiropas komisijas ietekmes novērtējumā ir jā noskaidro tas, vai transakciju izmaksas balstās uz uzņēmēju juridiskajām saistībām. Uh, vai šīs te, eh, tādā gadījumā, ja uzņēmums ir izmantojis sesto pantu. Otrs jautājums, vai ietekmes novērtējumā ņemts vērā tas, ka daudz uzņēmē, kas maksā, kas pārdod pārrobežu režīmā, eh, izmanto rezidences valsts noteikumus. Un vai tas ietekmē uzņēmumu izvēli, kurās valstīs viņi pārdos, proti kāda veida uh, tiesiskais regulējums ir mm, partnervalstīs. Nākamais jautājums, vai komisijai ir kādi dati par Roma 1.6. panta ievērošanu praksē? Un kā tas ietekmē uzņēmē darbību? Nākamais jautājums. Vai patērētāja tiesība direktīva uh, nav ņemta vērā ietekmes novērtējumā, lai gan direktīva paredz pilnu harmonizāciju eh, dažādās, dažādos tiešsaistes darījumos. Patērētāja aizsardzības direktīvas ietekme uz transakciju izmaksām, acīm redzot, ir bijusi, un to vajadzētu arī noskaidrot. Tālāk ir jautājumi par patērētāju uzticību, un šie jautājumi ir šādi. Uh, vai ietekmes novērtējumā izmantotie dati ga, liecina par to, ka patērētāji zina, kādas ir viņa tiesības, it īpaši tiesības, kas ir noteiktas patērētājas sardzības direktīvā. Nākamais jautājums. Vai ietekmes novērtējuma dati liecina par to, ka respondenti apzinās, ka ja pārdevējs izdara izvēli par to, kuras juridisko, kuru juridisko ieturties izmanto patērētājs, tomēr var izmantot savas valsts aizsardzības sistēmu. Un nākamais jautājums kā patērētāju uh, uzticību ietekmē direktīvas pilnīga ieviešana, tad, ja patērētājs iegādājas preces uh, no citām valstīm. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es gribētu pateikties visiem, kas piedalījās šajā uzklausīšanā, jo sevišķi visiem ekspertiem. Šī uzklausīšana tiešām bija ārkārtīgi veiksmīga, pateicoties jums, un paldies arī deputātiem, kas uzdev jautājumus. Gribu arī pateikties Evelinai Gebhardai. Mēs vēlam viņai ātru izvesaļošanos. Uh, Paldies Senalovas kundzei, kas tik lieliski eh, uzstājas Gebhards kundzes vietā. Paldies mērkungam, kas organizē šo uzklausīšanu. Paldies sekretariātam. Paldies arī Eiropas komisijai, kas piedalījās šajā uzklausīšanā. Manuprāt, šī uzklausīšana vienmēr bija lieliska. Tā ir kā paraudu uzkla, paraugu uzklausīšana, jo daudz jautājumus pētījām tiešām padziļināti. Domājam arī par to, kā vajadzētu virzīties uz priekšu un attīstīt šos jautājumus nākotnē. Tādēļ es gribu tiešām sirsnīgi visiem dalībniekiem pateikties. Darba Darba kārtībā ir vēl viens punkts. Es nezinu, vai Bastas kundze jau ir ieradusies, bet es domāju, ka mums vajadzētu ieturēt pavisam mazu divu minūšu pārtraukumu. Bastas kundze ziņojums ir ārkārtīgi interesants, protams, taču dažiem varbūt ir citi uzdevumi, citi pienākumi ārpus šīs zāles, un tādēļ es gribētu aicināt visus tos, kas nevēlas piedalīties debatēs par nākamo jautājumu, iziet no zāles pavisam ātri un bez trokšņa. So, should... Dāmas un kungi, es domāju, mums jāsāk debats par pētējo darba kārtības punktu. Redzu, ka referente jau ir klāt, arī ēnu referente. Uh, so, uh, we are now going to, um... Un tātad izskatīsim kompromisa grozījumus ko ir sagatavojis Bastos skundze kopā ar ēnu referentiem. Bastos skundzes ziņojums ir kā atbilde uz komisijas uh, publicēto dokumentu par 20 būtiskākajām problēmām saistībā ar vienoto tirgus darbību. Jūs zinat, šī publikācija ir tapusi pateicoties mūsu komitejas priekšlikumam. Grehkungs savukārt savulaik rakstīja ziņojumu par vienoto tirgu, un tās saņem ļoti plašu atbalstu. Arī citas komitejas sniedz atzinumus un deva savu ieguldījumu. Manuprāt, bija sešas komitejas, kas sniedz atzinumu. Tas ir ļoti labi, ļoti labi zīme tam, ka šī tēma ir aizskārus ļoti daudz citas kolēģis, kas vēlējās iesaistīties tās apspriešanā. Pirmkārt, aicināšu Bastos kundzi izteikties par to, cik tālu šis darbs pavirzījies tagad un kā ir tapuši kompromisu grozījumi, kurus jūs tikko kā saņēmāt. Pēc tam aicināšu izteikties ēnu referentus. Repo kungs te maz drusciņš lēpjas no manis. E, viņš parasti sēž ļoti redzamā vietā. Deroša kungs ir šeit, tāpat arī Manders kungs. Rūlas kundze nav ieradusies, bet Maklārkins kundze gan ir šeit. Dejonga kunga šodien nav, bet visumā var teikt, ka ēnu referenti ir plaši pārstāvēti. Bastas kundze, varbūt jūs varētu pastāstīt par saviem kompromisu grozījumiem. Paldies, priekšsādātāji! Man ir liels prieks šodien būt šajā sēdē un ziņot jums par sarunu rezultātiem, kādi mums bija pēc sarunām ar ēnu referentiem. Mēs vienojāmies par kompromisu grozījumiem kas apkopo sevī 82 grozījumus, kas tika iesniegt par šo ziņojumu. Ziņojums sevi ir attaisnojis, tādēļ, ka joprojām pastāv ļoti liela plaisa starp pilsoņu un uzņēmumu cerībām un praktisko veidu, kā darbojas vienotais tirgus. Šīs te bažas attiecināmas uz ļoti plašu jautājumu loku, nu, piemēram, pensiju mobilitāte, dažādi izdevumi veselības jomā, e, digitālie jautājumi, banka izmaksas, PVN, enerģijas cenas, energoapgāde un tā tālāk un tā joprojām. Ļoti daudz problēmu jautājumu, kas parādījās komisijas ziņojumā. Nu, mēs pavisam tos uh, Eh, šo, šīs te galvenās bāžas izdalījām 20 dažādās kategorijās un vēlamies, lai iestādes sniegtu atbildi, tīpaši Eiropas parlaments mēģinās aizpildīt dažas tukšās vietas un uzlabot trūkumus vienotajā tirgu. Īpaši atzīmējam informācijas trūkumu un redzamības trūkumu tiesību aktos. Tāpat arī tādu trūkumu, ka mūsu iestādes nav patiesībā piepildījušas pilsoņu cerības. Ar šo ziņojumu mēs vēlējāmies galvenokārt koncentrēt mūsu uzmanību uz pārvaldību, kurā ir milzīgi ietekmi uz pilsoņiem, uz uzņēmumiem visā Eiropā. Priekšādā jūs pilnīgi pareizi teicāt, dažādas komitejas tika iesaistītas šī ziņojuma tapšanā, esam saņēmuši atzinumus un informāciju, no ļoti plaša avotu loka. Tas bija ļoti noderīgi mums. Esam mēģinājuši iekļaut šos priekšlikumus tajā ziņojumā, kurš tagad tiek piedāvāts balsojumam IMCO komitejā. Kompromisa grozījumi nav ne sarežģīti, ne pretrunīgi. Tie ir veidoti saskaņā ar mums piedāvātajām līnijām, Kompromisu grozījumos mēs piedāvājam konkrētus risinājumus tām 20 galvenajām bažām, kas mūsu pilsoņiem ir. Gribētu pateikties visiem kolēģiem par ļoti atvērto vēlmi sadarboties, panākt kompromisu, par sadarbības vēlmi. Manuprāt, pateicoties viņiem, esam uzlabojuši eh, šo, šo te ziņojumu. Jūs priekšā ir 15 kompromisa grozījumi. Esam mēģinājuši ņemt vērā arī citu komiteju atzinumus un bažas tas, tās komitejas, kurām, kuru kompetences tiešā veidā attiecās uz ziņojumu tēmu. Mēs vēlējamies šo ziņojumu padarīt pēc iespējas konsekventu un noderīgu. Ir tikai viens kompromiss grozījums, par ko mēs neesam pilnībā uh, vienisprātis. Jāsaka, ka zaļo politiskā grupa un viņu ēnu referents, tāpat arī ALDE, uh, nevar piekrist kompromisu grozījumam numur 5. Šis grozījums ir par jaunajiem tirgiem, kurus varētu atvērt e-komercijai un par digitālo tirgu. Bet tā ir tikai viena vieta, kurā mūsu viedokļi nesakrīt. Ārpus tā par pārējiem kompromisu grozījumiem valda ļoti plaša vienprātība. Sākotnējo tekstu esam mainījuši tā, lai mēģinātu pārvarēt tās viedokļu atšķirības, kas mēs zinājām pastāv starp politiskajām grupām. Mēs eh, ar nepacietību gaidām politisko grupu attieksmi pret kompromisu grozījumiem. Vēl pāris komentāri. Pirmkārt, grozījums numur 22, ko iesniedza De Jonga kungs, attiecas uz vārdiem uh, emergence of, tā, proti parādīšanos. Šie vārdi ir lietoti attiecībā uz jauniem uzņēmumiem, kas tiek veidot, un nevis attiecībā uz uzņēmumiem, kas jau pastāv un darbojas. Kolēģis De Jongs noteikti negribēja runāt par visām, visiem iespējamiem uzņēmumiem, kas vēlas darboties negodīgi un krāpnieciski. Tātad 22. grozījumā runa Mēs kompromisu grozījumos runājām emerging of, tātad raš, rašanās. De Kampus kungs iesniedza 78. grozījumu. Šis grozījums uzliek Eiropas parlamentam saistības izveidot e-komercijas e, testus vai pārbaudījumus jauniem tiesību aktiem. Mēs e, uzskatām, ka esam nedaudz uzlabojuši tekstu redakciju. Jāsaka, ka angliski rakstītais grozījums bija diezgan nesaprotams. Tagad mēs to uzlabojam. Eiropas komisija tiek aicināta iesniegt visus jaunos tiesību aktus, lai tie tiktu te testēti e-komercijas nolūkos. Kolēģis De Kampus kungs pats teica, ka vajadzētu šādu e, redakcionālu labojumu šajā grozījumā. Protams, es gribētu pateikties arī visiem tehniskiem darbiniekiem, mūsu konsultantiem un arī citiem komitejas darbiniekiem, tautas partijas sekretariātam, kas mums palīdzēja izstrādāt kompromisu grozījumu tekstu. Domāju, ka pateicoties tam mēs esam panākuši vienkāršu, bet konsekventu struktūru šim te ziņojumu priekšlikumam. Tagad ziņojums ir daudz labāk saprotams un domāju, ka pateicoties tam, mēs varēsim labāk atbildēt uz šīm 20 būtiskākajām problēmām saistībā ar vienoto tirgus darbību, kā uz tām skatās Eiropas pilsoņi. Mēs tiešām mērtiecīgi skatījāmies tieši uz tām problēmām, kas visvairāk skar Eiropas pilsoņus. Ir daži priekšlikumi, kas ir iesniegti, bet nav atrisināti, piemēram, digitālais paraksts, publiskie kontrakti un e-komercija. Tie ir jautājumi, kas būs ļoti nozīmīgi nākotnē. Es gribu pateikties visiem, kas sniedz savu pozitīvo ieguldījumu ziņojumu uzlabošanā. Visi šie uzlabojumi parādās kompromisu grozījumos. Paldies visiem ēnu referentiem no dažādajām politiskām grupām un dažādiem komitejām. Domāju, ka pamatmērķis ir sasniegts. Vēlējāmies vienkāršu, visaptverošu ziņojumu, kas tiešām ir kā punkts uz ī. Domāju, ka tas būs būtisks panākums šobrīd, kad svinēja, svinam Eiropas vienotā tirgus 20. gada dienu. Šīs ziņojums tiks apspriests plenārsēdē oktobrī Strasbūrā. Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja tādi jums būtu. Uh, jaut, uz jautājumiem par šiem te 15 kompromisu grozījumiem. Paldies! Paldies Bastu kundzei, Bastas kundzei arī par to, ka jūs koordinējāt tik ļoti sarežģītu dosie, kur bija daudz dažādu atzinumu un daudz grozījumu. Tagad aicināšu izteikties Repo kungu, pēc tam Maklārkins kundzi. Rūs kundze, vai jūs gribat izteikties? Nē, jūs nevēlaties. Vēl kāds? Dekampus kungs. Mandes kungs teica, ka viņš atgriezīšoties šajās debatēs, bet šobrīd neredz viņu zālē. Man tikai vēl viena lieta, ko es aizmirsu piebilst, eh, Bastos kundze saka. Mūsu kolēģis Rošfora kungs bija izcili sadarboties eh, vēlošs. Viņš bija ļoti uh, bija ārkārtīgi sadarboties gribošs. Viņš atsauca gandrīz vai visus savus iesniegtos grozījumus, un tas lielā mērā atviegloja mūsu darbu. Paldies, Repokungs! Sociāldemokrāta vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Arī es vēlos pateikties Bastors kundzei par lielisko sadarbību, pie š, strādājot pie šī ļoti svarīgā ziņojuma. Man patiesībā neviens grozījums nebija jāatsauc, bet eh, man bija jāskatās uz kompromisu grozījumiem, kas tagad ir mūsu rīcībā. Es domāju, mēs varēsim strādāt ar tiem. Liels paldies! Um, next, then? Kurš tagad vēlas izteikties? Šiet no Aldes grupas nevien nav, Rūles kundze. Mēs atbalstām kompromisu, tas mūs apmierina saka Rīles kundze, un paldies par lielisko sadarbību. Maklārkins nu, kundze lūdzu, saka priekšsēdētājs. Mēs visu šodien izklausāmies pilnīgi vienādi. Arī es gribu pateikties Bastas kundzei par ļoti iekļaujošo pieeju strādājot pie šī uh, ziņojuma. Es uh, iesniedzu septiņus grozījumus, lai veicinātu IM sistēmas iekļaušanu un uh, Eh, lai ņemtu vērā e tirzniecības paplašanu, pap, iz, paplašināšanos. Katrā ziņā mums jānodrošina, ka šeit būtu pievienotā vērtība. Es eh, te runāju par mazo vidēju uzņēmumu pārbaudi, par to, ka tiek eh, piemēroti konsistenti pie, piereji. Katrā ziņā gribu izteikt kompromisu par kompliments par kompromisa eh, ierosinājumiem, grozījumiem un ceru, ka komisija ņems vērā mūsu ierosinājumu. Un te eh, kampuši kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Gribu uzteikt Baštas kundzes lielisko darbu. Šķiet, ka arī citi kolēģi to apstiprina. Arī es no savas grupas, savas puses varu teikt, ka es pilnīgi atbalstu viņas eh, jauno tekstu versiju manam 68. grozīmam. Vēl es gribu norādīt to, ka šis darbs ir bijis ārkārtīgi svarīgs. Mēs runājam te par 20 gadu darbu pie vienotā tirgus. To ir svarīgi atzīt. Piektajā kompromisa grozījumā Man šķiet, mums ir svarīgi saglabāt šo teikumu un standartizēta Eiropas parauga līguma izveide. Es domāju, šo pēcpusdienu agrāk notikušajās debatēs arī ir uzrādījusies šī nepieciešamība. Šis princips ļoti svarīgs, taču, protams, viss atkarīgs no tā, kā tiek vadīts sarunas, un referentē būs tās jāvada paturot to prātā. Paldies! Uh, want... Paldies, tad priekšstādātājs vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties? Fērhofens kundze ir no komisijas, viņa ir atbildīga par šo tēmatu, viņa mūsu komitejā ir piedalījusies vairāk kārt, varbūt jūs vēlaties, ko sacīt, lūdzu. No, Šķiet, ka jūs mani nedzirdat. Tagad viss kārtībā, saka priekšsēdētājs, eh, saka komisijas pārstāvi. Vēlos pateikties Eiropas parlamentam par viņu izrādīto interesi strādājot pie šī ziņojuma. Jūs redzēsiet, ka mūsu konsultācijas ar eh, iesaistītajām pusēm šajā kontekstā turpinās. Tāds stāsts ar mums nav, pie, mums nav beidzies. Mēs turpinām izmantot mūsu sārakstu, lai uzzinātu uh, sabiedrības idejas, domas. Liels paldies, ka Eiropas parlaments rēķinās ar mums. Un ceru, ka tādā pašā gaisotnē strādāsim arī turpmāk. Tas arī viss, kas man bija sākāms. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Tagad mēs gribu sacīt, ka rīt pūksteni desmitos balsosim par šiem priekšlikumiem. Mēs izmantosim komitejas telpu no 9 līdz 10, lai strādātu pie valsts iepirkuma direktīvas. Tā būs sanāksmē slēgtām durvīm. Es gribu atgādināt, ka mums ir jauns eh, biļetens sagatavots, vēl, ja vēlties varat to paņemt, dodoties ārā no šīs telpas, arī varam jums to nosūtīt e-pastu. Vēlos pateikties Bastos kundzei un visiem ādu referentiem. Lielas paldies! Un ceru, ka rīt notiks pozitīvs balsojums par šo priekšlikumu, un mums būtu arī jānodrošina labas debates iespējas par šo jautājumu plenārsēdē, jo šis temats ir svarīgs visiem Eiropas iedzīvotājiem. Tātad lūksim, ko tādu organizēt politiskajām grupām. Lielas paldies, ka bijāt mūsu viesi un eh, līdzstrādnieki, un tiksimies pulksten desmitos rīt. Paldies!